Meine Damen und Herren, cienītās dāmas, godātie kungi, please take your seat. Lūdzu, ieņemiet vietas. Ich möchte es gribētu arī savu kolēģi Kladu Morāeša kunga vārdā atklāta ārlietu komitejas un pilsoņu brīvību un tieslietu un iekšlietu komitejas kopējo sanāksmi. Piedalās arī Valenčiāno kundze no cilvēktiesību apakškomitejas. Mēs šeit uh, tiekamies politiski uh, un arī uh, citādi dramatiskā situācijā, bet tā ir arī humanitāra katastrofa. Un es uzskatu, ka mums kā parlamentam šis jautājums ir jāanalizē, lai nonāktu pie kaut kāda lēmuma. Un eh, mēs šodien droši vien saņemsim arī informāciju par diskusiju, kas vakar notika padomē. Man ir liels prieks, ka Eh, vicepriekšstādātāja Frederika Mogherini ir pie mums ieradusies un arī komisārs Avramopolus kungs, un man ir prieks arī, ka mūsu senais draugs Gutēres kungs eh, šodien ir mūsu vidū. Es domāju, ka šādā diskusijā eh, noteikti viņš un pārējie divi mūsu viesi ir vislabākie runātāji, ko varējām vēlēties. Mēs saskaramies ar situāciju, kas ir saistīta ar lielām cilvēku ciešanām, un tāpēc gribētu sveikt arī Kurdī kundzi, um, mazā mirušā Ailāna um, tanti. Un uh, tas ir tāds uh, kā simbols situācijai, kurā cilvēkiem ir jāpamat savus mājas Sīrijā un Irākā un arī citās valstīs, jādodas bēgļu gaitās 7 miljoni cilvēki, eh, daži pat saka, ka tie ir 10 miljoni cilvēku, kas eh, ir devušies bēgļu gaitās, un eh, izskatās, ka viņi, viņus nekas īpaši labāks negaida. Manuprāt, ir svarīgi par to runāt arī kopā ar mūsu kolēģiem no Libe komitejas, jo šis ir viens no tādiem uzdevumiem, kas mums ir kopīgs. Vienkāršot sakot, jums, Klod, ir eh, jācīnās ar eh, risinājumu sakām, un mums ir eh, jārunā par iemesliem. Un tikai tad, ja strādāsim kopā un skatīsim to kā kopīgu uzdevumu, tikai tad mēs varēsim šo dramatisko situāciju saprātīgi un ilgtspējīgi risināt. Tā lai tā tiktu atrisināt taisnīgi visiem. Mums ir jārunā par sadalījumu jautājumu Šeit eh, ir runa par 40 tūkstošiem, 120 tūkstošiem. Un eh, kā kaut kad viens vēstnieks teica, ka tās esot trīs pilītes jūrā. Eh, tas ir likum, tātad tā ir likumdošana par pastāvīgu uh, mehānismu, jo saprotat, kopš vakardienas šī diskusija ir uzsākta, lai mēs kā parlaments šeit varētu kā pirmie strādāt uh, vienmēr, eh, kur ir eh, bijusi starpvaldība metoda ar vienbalsību padomē, vienmēr eh, viss ir izgāsies. Mums ir jāstrādā ar kopienas metodi, ar vairākuma balsojumu gan padomē, gan parlamentā. Mums ir jāsaprot, ka pārāk daudz valstu, tā skaitā mana valsts pēdējos 18 gados visu laiku ir uh, aizkavējuši to, lai Eiropas Savienība saņemtu šo instrumentu un risinātu šīs lietas. Klots par to izteiksies, proti ir runa par eh, drošajām izcelsmes valstīm, par eh, iekšējo sistēmu, tur ir jautājumi, kas ir saistīti arī ar Schengenu eh, un Schengen noteikumu atcelšanu uz laiku, lai neradītu pastāvīgu postījumu pastāvīgu tātad kāpšanos atpakaļ Schengens likumdošanā. Mums ir jādomā par to, kā cīnīties pret cilvēku kontrabandu uh, un um, jādomā varbūt arī par reģistrāciju un patvērumu uh, piešķiršanas procedūru saprātīgu um, pārvaldīšanu un organizēšanu un varbūt darba dalīšanu, jo līdzinējā uh, sistēma nav pieņemama ir šie te tā sauktie hotspot, eh, šīs vietas, kur ir koncentrējis eh, bēgļu pieplūdums, mēs nevaram eh, atstāt Itāliju un Grieķiju vienas, un um, šeit Dublinas sistēma nedarbojas, jo šīs ir ārkārtas gadījums, un mums tāpēc ir jāizmanto Eiropas Savienības līdzekļi un palīdzību varētu sniegt arī ārpus Eiropas Savienības. Eh, bet tas nozīmē, Mogarīnī kundze, arī to, ka mums par to ir jādiskutē. Jādiskutē par to, kādā veidā uh, valstis ir atbildīgas. Un uh, es ceru, ka tagad apvienotās nācijas arī izmanto šo izdevību un arī uh, uh, Eiropas Savienība, ASV un Krievija varēs nonākt pie kopīgas uh, pozīcijas. Uh, Un uh, ir uh, jādomā arī par to, uh, kā strādāt ar Rihādu, Teherānu un Ankaru, lai pārtrauktu šo karu. Mēs nevarēsim uh, šo problēmu atrisināt, ja vismaz šīs trīs valstis nestrādās kopā ar mums, uh, lai cīnītos pret terorismu šajās uh, valstīs. Jo tur teroristi par alibi izmanto reliģiju un vienkārši notiek karš starp reģionālajām varām, un uh, tas ir jāpārtrauc, un mums ir jāpieliek kopīgi pūliņi, lai pie tā strādātu. Un šajā koncepcijā gribētu uzsvērt, uh, ietilpst arī Krievija, kaut gan uh, uh, es atkal domāju par to, kā tad Krievija tagad militāri iesaistās Sīrijā. Es uzskatu, ka arābu valstīm šeit gan politiski, gan arī finansiāli jāuzņemas lielāka atbildība. Un es uzskatu, ka startautiskā mērumā mums ir vairāk jāprasa atbalsts. Es runāju ar Guteres kungu par to, ka bēgļu situācija Sīrijā, Irākā un uh, valstīs, kas ir kaimiņos, visu laiku saņem par uh, mazu finansējumu. Un uh, pārtiks programma pirms diviem, trim mēnešiem tika samazināta par 14%. 40%. Un eh, tad mēs redzam, ka eh, tāda situācija jau tā ir dramatiska un pārtiks apgāde tiek eh, samazināta, tad varbūt, ka tas arī ir iemesls, kāpēc ir šāda situācija, šie šausminošie skaitļi. Un tas ir skaidri arī jāpasaka. Mēs kā Eiropas Savienība esam eh, gatavi šeit darīt vairāk, eh, jo pēc iespējas vairāk, būtiski vairāk, jo eh, humanitāra apsvērumu dēļ mums nav izvēles, bet gribētu atgādināt, ka valdībām, ka budžeta plānam, uh, Uh, tika samazināti līdzekļi pēdējā budžetā ārlietām, un tas varbūt nozīmē arī to, ka attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu dalību valstīm, ņemot vērā šīs uh, problēmas, būs uh, kaut kas atkal no jauna jāpārdomā, jo nevar aicināt no nacionālajām valdībām, galvaspilsētām, aicināt Eiropas Savienību kaut ko darīt un te pašā laikā atņemt līdzekļus Eiropas Savienībai. Uh, Un to mēs nedrīkstam pieļaut. Tā nav pareizā rīcība, ņemot vērā, cik ļoti cieši cilvēki. Un šī iemesla dēļ es domāju, ka mums ir jāstrādā aktīvi. Un tomēr arī nevajadzētu sākt uh, vainot vienam otru, jo tādējādi mēs varam ieslīgt vēsturiskās diskusijās, atkāpties ļoti tālos laikos, bet tas eh, neko mums nedos problēmas risināšanā. Jau problēmas risinājums būs eh, netik viegli rodams, tāpēc eh, vajadzētu nolikt malā visu mūsu vēsturisko pieredzi arī tām valstīm, kuras nav pieraduši pie šādām situācijām un domāt par to, kā atrisināt tagadējo situāciju. Tāpēc man ir liels prieks, ka šodien mēs varam diskutēt un šeit parlamentā uh, uzsākt pienācīgu darbību. Es uzticos mūsu spējām, mēs to varēsim panākt, un tagad došu vārdu Klodam Raisam ievadvārdiem. Lūdzu. Thank you very much, Elmar. Lielas paldies, Elmar. Šodien mūsu sanāksme tiek rīkot ārkārtīgi saulaicīgi, jo šobrīd ir krīze, un vēl jāņem vērā arī padomu sanāksme, kas notika vakar. Bet svarīgi ir sākt ar kaut ko pozitīvu. Es negribētu sākt ar negatīvo, ko padome neapstiprināja un nepieņēma. Šodien mums viss komitejas ir kopā. Vienā vietā eh, šeit ir eh, AFET komiteja, cilvēktiesību komiteja, attīstības komiteja, Lībe komitejas eh, kolēģi. Es gribētu arī, jo īpaši atzīmēt to, ka mūsu kolēģi no Liba komitejas ir strādājuši ļoti smagi un daudz pie migrācijas procesa idejas attīstības. Viņi ir strādājuši daudz gadu garumā pie patvērums sistēmas izveidošanas un faktiski mēs esam izveidojuši tādu struktūru, dalību valsts arī devušas eh, savu ieguldījumu. Tomēr, ja viss būtu izdarīts pareizi un saulēcīgi, tad mums nebūtu tādas problēmas kā tagad. Un pareizi, Elmā, tu teici, ka šodien visas komitejas ir kopā, kolektīvi un, un sadarbības gaisotnē. Mēs cenšamies atrisināt mūsu problēmas un visus jautājumus. Un tikai tādā veidā mēs varam risināt šīs lietas. Un es ļoti priecīgs esmu konstatēt, ka mums šodien ir tik daudz cienīgi cilvēki mūsu runātāju vidū. Vederika Magarīni ir šeit un es. Uh, Esmu pateicīgs viņai par darbu, par visu šo ieguldījumu un arī viedo pieju pēdējo dienu laikā jautājumu risināšanai. Tas mums ir ļoti svarīgi. Um, tālāk uh, arī Abramopolus kungs um, un arī Giteras kungs ir ļoti svarīgi šī runātāja paneļa dalībnieki. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs varējāt ierasties, lai mēs varētu no visām pusēm apskatīt šo jautājumu um, holistiski atkal eh, mums šeit ir dažādi parlamentu pārstāvji, Lībijas, Maroko, Tunisijas, eh, Turcijas eh, parlamenta pārstāvji. Un arī Ailana Tante ir šeit klāt. Protams, Ailana fotografija ir uzrunājusi ļoti daudzus. Ļoti daudz pilsoņi tiešām sākuši aizdomāties par to, kas patiešām notiek, redzot šo fotografiju un uh, domā par to, kas notiek Eiropas Savienībā ar visiem šiem bēgļiem. Nu, tagad uh, dēļ Ailana mēs biežāk pieminam šo bēgļu jautājumu tieši tādā terminoloģijā. Tas ir dēļ tā, ka, uh, ka mēs esam redzējuši šo mm, attēlu. Un es ļoti īsi runāšu, jo es saprotu, ka ļoti daudz deputāti gribēs izteikties šīs procedūras mūsu procesa laikā, arī mūsu uh, runātāji šeit gribēs izteikties. Es gribēju tikai atzīmēt dažas lietas no Lībe komitejas puses, gribēju atzīmēt mūsu veikumu šai ziņā. Mums ir ļoti svarīgi strādāt ar mūsu likumdošanas aspektu pie pārizmitināšanas un, un pārvietošanas, bet arī patvērumu programma ir ļoti svarīga. Mēs neesam pasīvi skatītāji šai ziņā un Elmārs eh, runāja par kopīgo patvērumu sistēmu Un es gribēju runāt arī par migrācijas un integrācijas fondu un arī par bēgļu fondu. Ļoti daudzi aspekti no padomas sanāksmes vakar mani uzrunāja, un es esmu nobažījies, ka ja nebūs politiskās vienošanās par attiecīgiem cipariem, uh, Un, ja nebūs tāda vienošanās par visiem šiem ļoti svarīgiem priekšlikumiem, ko prezentēja Avramopulis kungs, mēs zaudēsim uzticēšanos, mums vairs tik ļoti neusticēsies, un mēs no Gribu komitejas puses esam ļoti noraizījušies, ja šis darbs, ko mēs darām šobrīd nav nav mm, pie, pieņemts un tālāk virzīts, tad eh, cilvēki mums vairs arī neusticēsies, un es saprotu, ka Šodien mūsu sapulci vēro uh, arī daudz, daudz cilvēku pasaulē, un es esmu noraizējies un, un uzskatu, ka mums ir obligāti jāpieņem pareizie lēmumi. Pareizie lēmumi tas nav arī īstermiņa fokus tikai. Vidējais termiņš un ilgtermiņš ir absolūti nepieciešams. Tas nozīmē, ka mums jāizveido tāda patvērums sistēma, kā pastāvīga procedūra, lai būtu šī pārizvietošanas pastāvīgā sistēma, lai mēs varētu arī lemt jo šī problēma neatrisināsies šodien, tā būs arī rīt, sakarā ar globālo situāciju, kas šobrīd ir mums visapkārt. Un tas ir ļoti svarīgs tāds vēstījums, ko mēs no Lībe komitejas puses gribētu vēstīt šodien. Un arī no cilvēktiesībām šeit ir savi aspekti, un arī ārlietu jautājums ir svarīgs. Un šeit um, šodien es gribētu vienkārši apstiprināt, ka mēs strādāsim visi kopā Eiropā, un um, tuvākajās dienās līdz 8. oktobrim mēs strādāsim arī ļoti cieši ar parlamenta iesaisti. Un es redzu šeit parlamenta lielo lomu. Un uh, šodien mēs arī tādā garā strādāsim. Paldies, kolēģi, par to, ka jūs esat ieradušies. Es uh, tiešām. Uh, gaidu mūsu tālāko procedūru, mūsu runas, un tagad es gribētu dot vārdu mūsu cienījumai viesai. Es gribētu pateikties arī viņai, eh, Frederikai Mogherini kundzei, komisijas priekšsētāja vietniecei, arī augstai pārstāvēji ārlietu un drošības politikas jomā. Tātad Federika Mogherini, kas ir devusi jautājumu risinājumā ļoti lielu ieguldījumu, jo īpaši pēdējo dienu laikā. Federika, lūdzu. Mm, man vienmēr ir jāpārbauda, ko, kas man jādara ar Elmāru, jo viņš ir vecākais eh, vadītājs šeit, galvenais vadonis. Nu, lūdzu, Federika. Tomēr Antonio laikam ir boss, saka Federika. Jebkurā gadījumā mums šodien ir kolektīvs pasākums. Mēs visi kopā šodien strādājam. Lielas paldies par uzaicināšanu, paldies par iniciatīvu. Es tiešām uzskatu, ka šis e, brīdis un moments ir ārkārtīgi saulaicīgs un brīdis ir pārējais runāt par šiem jautājumiem. Es, es atstāšu komisāram Dimitrisam Avramopolusam e, aspekts, kas attiec iekšlietu jomu, bet e, es sākšu ar lietām, kas ir vairāk ārlietas Un uh, abi priekšstādātāji iepriekš runātāji teica, ka mums ir jārisina šīs darbs kolektīvi. Un mans uzdevums ir ielikt um, visus mūsu darbus attiecīgā perspektīvas rāmī. Es gribētu teikt, ka mūsu ārējā darbība un mūsu iekšējās darbības, tās nav divas atsevišķas lietas šajā gadījumā. Uh, tas, šīs te divas lietas ir viens politikas divas puses. Ja mēs gribam rīkoties, ja mēs gribam, lai mūs uztver kā savienība, kā savienība. Es arī teicu šos vārdus pagājušajā nedēļā Strasbūrā, droši vien kādu no jums arī dzirdēju manu runu, bet šorīt no rīta eh, pēc eh, padomis sanāksmes, jāsaka, šī ir pirmā reize, kad augstā pārstāvja ir piedalīsies iekšlietru ministru padomē. Tas bija tiešām pirmo reizi, bet mēs, gan, jau es to teicu, un mēs bijām kopā ar komisāru kungu, Pramobulus kungu, uh, Un mēs strādājam pie migrācijas jautājumiem kopā, un arī ar ārlietu ministriem jau kopš marta mēs risinam gan migrācijas, gan bēgļu jautājumu. Un uh, tāpēc uh, ir ļoti svarīgi šo te daudz, daudz perspektīvu ieviest, jo pretējā gadījumā mēs runājam tikai par iekšlietu jautājumiem ļoti bieži. Uh, Un vēl šī debata ir saistīta ar mūsu iekšējām politikām Eiropas Savienībā. Es gan par to tagad nerunāšu. Tomēr ļoti svarīgi mums visiem saprast un ļoti svarīgi visām dalībvalstīm ir saprast, ka iekšējais ministriem arī eh, un arī valstu valdību vadītājiem ir jāsaprot, ka mūsu vienotība vai arī mūsu iekšējās vienotības trūkums ietekmē arī to, kā uzticās, kā skata mūsu un kā vērtē mūsu politikas no ārpuses. Mēs pēdējās, um, pēdējos mēnešos pārādījām savu vienotību, tas bija diezgan sarežģīti, tomēr pozitīvi. Un mēs varam kaut ko panākt arī ārējās rīcības ziņā, kā Eiropieši, kā vienota organizācija um, tas ir viss tātad iepriekšējais mēnešus, un tagad mums ir nepieciešams uzturēt tādu pašu vienotības līmeni, risinot arī iekšējās politikas Eiropas Savienībā. Pretējā gadījumā mm, mēs nebūsim pilnīgi Runājot par uh, lietu likšanu no perspektīvas uh, skatījumā, mēs uh, redzam un uztveram to kā Eiropas krīze, tiešām tā ir Eiropas krīze, bet vispirms tā ir reģionālā krīze. Dramatiski šī krīze pietuvojas arī Eiropai un ir nonākusi arī pēdējos gados līdz citām reģionu valstīm, arī skarot šīs valsts dramatiski savā darbā kopā ar saviem partneriem, ar mūsu partneriem, vai nu Libānā, Jordānijā vai Turcijā un arī daudzās citās valstīs, piemēram, Āfrikā, Vidusjūrā. Ir diezgan dabiski redzēt viņu reakciju, viņu uh, reakciju un darbošanos, un viņi saka Eiropas Savienībai, lūk, cik jauki jūs tad pamodušies, jo mums šī krīze bijusi jau daudz gadu garumā. Uh, Un jāsaka, ka tas nav nekas jauns, kaut kas jauns, kas parādījies Eiropā. Tas ir tikai, tas ir reģionāls un pat globāls jautājums. Atkal par perspektīvu. 0,1% no Eiropas iedzīvotāju skaita ir šis ienākošo bēgļu apjoms. Kaut kamēr Libānā ienākušo bēgļu skaits ir 25% no iedzīvotājiem, salīdziniet 25% Libānai un 0,1% Eiropas Savienībai. Es domāju, ka šādas lietas arī palīdz mums saprast uh, lietas uh, perspektīvā mēs um, arī labāk uh, saprotam, tad kādas problēmas vispār kopumā notiek visā reģionā. Un vēl es gribētu pasvītrot eh, šo domu, ka vārdi ir ļoti svarīgi. Ja mēs definējam šo krīzi kā migrācijas krīzi, tā ir viena lieta, bet ja mēs runājam par to kā par bēgļu krīzi, tā ir pavisam cita lieta. Tātad vārdi šie termini ir ļoti svarīgi, jo īpaši politiķiem. Mums ir uzdevums arī sūtīt vēstījumu sabiedriskai domai, mums ir jādomā par realitāti. Jāsaka, šīs eh, cilvēks traumas nav viendabīgas, tad nav tikai, eh, tikai bēgļi vai tikai ekonomiskie eh, migranti. Antonio vakar stāstīja ministriem ļoti lieliski par to visu. Tātad mums ir dažādas bēgļu plūsmas, kas nāk no austrumiem un no dienvidiem, bet mums ir jāredz to, ko mēs redzam, jāsaprot to reāli. Nevis jā, jāveido kaut kādas ainas melnā vai baltā krāsā, rozā krāsā gan neviens neko neformulē, tas nav iespējams šajā brīdī. Tātad ne tikai ekonomiskie migranti. Un ne tikai tie, kas nāk no Lībijas, no dienvidiem, ir arī citi, tas ir ļoti tāda sajaukta plūsma, līdz ar to mūsu atbildība juridiski, politiski un morāli ir ļoti plaša un visaptveroša. Mēs esam atbildīgi kā Eiropieši, un uh, pagājušajā nedēļā plenārsēdēs jau teicu, ka pasaule joprojām mūs uzskata par um, cilvēktiesību patriotiem, aizstāvjiem, un, un mums ir uzdevums parādīt uh, darbos, uh, cik tiešām konsekventi mēs aizstāvam šīs pamatiesības un cilvēktiesības arī mūsu teritorijā, tas ir Eiropas Savienībā. Lūk, arī šeit mēs redzam skaidru saiknes ar pārējām un iekšējām politikām. Tālāk par ārējo darbību. Tie ir mūsu kolektīvie centieni Šeit es gribēju teikt, ka mēs fokusējamies uz trim galveniem elementiem. Un atkal parastos apstākļos mēs teiktu, ka ir, mums ir kopīgs redzējums, un šajā redzējumā mēs esam vienoti kā Eiropas institūcijas, mēs redzam arī Eiropas Savienības dalībvalstu vienotību. Mēs par to runājām pirms nedēļas arī ar ārlietu ministriem. Droši vien at, atcerēties, kas bija pavisam pirms viena gada. Es šeit lejā sēdēju uzklausīšanas reizē, un tad es teicu, ka migrācija būs ārkārtīgi aktuāla problēma, un es to risināšu kā augstā pārstāve. Uh, tas tika uzņemts zināmām tādām šaubām, jo ārlietu ministri nevienmēr to risina, bet arī ārlietu ministru kontekstā mēs ārlietu padomē sākam likt migrācijas jautājumu darba kārtībā. Pirmo reizi tas bija vai nu februārī vai martā, tad mums bija kopīga apvienota padome, ārlietu un iekšlietu ministri arī veltīt šim jautājumam, un kopš tā brīža mēs nekad neesam pārtraukuši iesaistīt ārlietu ministru šajā darbā, jo mūsu ārējai darbībai šai ziņā ir jābūt ļoti būtiskai un konsekventai, un mums ir jāsaskaņo visi aspekti ar uh, visos elementos. Trīs elementi, pie kā mēs uh, strādājam, mēs esam vienoti kā Eiropieši Ir tātad trīs elementi. Vispirms mūsu sadarbība ar partneriem. Partneri varbūt gan starptautiskās organizācijas, gan ANO bēgļu pārstāvis, UNHCR un arī citas ANO struktūras. Un mēs arī ar G5 piecām lielākajām valstīm esam organizējuši sanāksmes. Es parīt došos uz Nigēru. Es iešu kopā ar ārlietu, tikšos ar ārlietu ministru, iekšlietu ministru, arī galvaspilsētā un citur. Mēs runāsim ar, ar attiecīgām iestādēm, kā mēs varētu attīstīt mūsu sadarbību. Tieši vienā no tādām izcelsmes vietām, no kurienes nāk plūsma, pārsvarā migrantu šai gadījumā. Uh, un eh, Jukab Sail misija arī stiprināta. Tā ir tāda misija, kas sniedz atbalstu migrācijas plūsmu pārvaldīšanai. Mēs esam uzsākuši arī ļoti intensīvu dialogu ar Āfrikas Savienību E, Maltas samitā mēs par to sadarbību runājam, runājam par to, kā ilgtermiņa perspektīvā labāk sadarboties, e, ne tikai attīstības jautājums ziņā, bet arī par ekonomiskām investīcijām mēs runājam, kas ilgtermiņā ir ļoti nepieciešams. Lai tiešām atrisinātu vienu no pamatiemesliem šai migrācijai, tā ir nabadzība, kā arī vidējā ienākumu stārpība, e, kas ir konstatēta pasaulē principā, bet milzīgas ienākumu atšķirības ir konstatējums starp um, subsahāras Āfriku un vispārējo pasauli. Mēs esam uzsākuši augsta līmeņa dialogus, kā paredzēts, un arī mēs strādājam Eiropas Savienības uh, sakaru virsnieki migrācijas jautājumos attiecīgajās valstīs. Tālāk jautājums par naudu Tad, kad mēs runājam par politiku saliedētību un kopsakarību, tad mums jārunā ir arī par naudas līdzekļiem, un, un arī es atgriežos pie dokumenta, kas ir prezidentūras dokuments, kas ir izvēlēts vakardien. Tātad mūsu atbalsts UNHCR, ANO augstam pārstāvim, bēgļu jautājumos, Mēs esam gatavi palielināt atbalstu UNHCR, un mēs esam to izdarījuši kopā ar dalību valstīm arī tagad. Tomēr es uzskatu, ka šis atbalsts nav pietiekams. Mums ir joprojām jācenšas eh, palielināt eh, mūsu devums ANO bēgļu komisariāta. Uh, budžeta e, līdz tam līmenim, kas bija 2014. gadam, 14 gads, kad apjoms ziņā bija mm, mm, tāds neparasts, bet arī visi šie gadi tālākie arī būs tikpat e, ārkārtēji. Mums ir divi e, trasta fondi. Eiropas Savienība ir izveidojusi vienu trasta fondu, tas ir Sīrijas fonds. Pārsvarā šeit ir fokus uz bēgļiem un krīze Sīrijā. Mēs identificējam projektus, mēs palīdzam, jo īpaši Turcija, Libānā, Jordānijā un Sīrijā. Mēs esam plānojuši 4 miljonus eiro investēt šādai stimulācijai Un uh, secinājuma dokumentā vakar ir rakstīts, ka padomi ir, ir vienojusies reģionālo presa fondu Sīrijas krīzes izcināšanai ļoti būtiski. Uh, un tādā veidā nekavējuši tiek sniegts uh, atbalsts Sīrijai un kaimiņu valsti. Tātad trasta fondā 41 um, miljonus eiro ir tā summa, ko dod Eiropas Savienība, un trasta fonds ir arī atvērts atbalsta saņemšanai no dalībvalstīm. valstīm varētu teikt, ka visas dalība valstis, kas grib un aicina palielināt finansiālo atbalstu, var to arī darīt. Un ja mēs paraugamies uz dalību valstīm, mēs redzam, ka daudzas dod arī papildus. Vācija dod 5 miljonus, 3 miljonus dod Itālija šajā fondā, un tas ir. Bet tas arī viss. Tas arī ir viss no dalību valstu puses. Eh, tas eh, ir tā, ka dokumentā dalībvalstis e, saka, ka ir nepieciešams būtiski palielināt trasta fonda finansējumu un līdz ar to ne tikai vārdos ir jāpasludina šī atbalsta nepieciešamība, bet arī praktiski tas ir jādara. Ja mēs kaut ko aicinam, kaut ko rosinam, tad mums arī praktiski pašiem tas ir jādara. To pašu varētu teikt par Āfrikas fondu. Pagājušajā nedēļā Es arī stāstīju par pasākumu paketi. Mēs piedāvājam Āfrikas trasta fonda veidošanu. Mēs jau esam daudz, daudz kārtēji esam runājuši par to, kā te ir Sīrija, Lībija un tā tālāk. Un šodien diena ir ļoti īpaša. Vakar sanāksme bija ļoti interesanta. Un varbūt es tagad izmantošu iespēju runāt nedaudz atklātāk, mazāk diplomātiski. Mēs piedāvājām izveidot Āfrikas trasta fondu un mēs, kā Eiropas Savienība, tur liekam iekšā 1,8 miljārdus eiro. Un es arī tagad gaidu, lai dalību valstis eh, konsekventi un būtiski ieguldītu arī šajā trasta fondā. Un nevis kaut kad nākotnē, bet rīt un parīt. Šobrīd ir 1,8 miljārdi šajā fondā. Tā summa ir piešķirta no Eiropas Savienības budžeta. Un pagājušajā nedēļā mēs esam izsūtījuši attiecīgu vēstuli, kas ir adresēta visām dalībvalstīm, visiem ministriem. Mēs aicinām, lai dalībvalsts arī dod ieguldījumu. Un es gaidu, lai šis ieguldījums nāktu nākamajās stundās, nevis kaut kādos mēnešos vai gados. Mums ir jārīkojas konsekventi. Es varbūt pateicu nedaudz emocionāli, bet dažkārt tas ir nepieciešams. Tālāk otrs. Zālē atskan aplausi. Es zinu, eh, ka šeit parlamentā mums ir arī sabiedrotie, kad mēs runājam par budžeta palielināšanu ārējās darbības vajadzībām. Un atkal šeit ir jābūt konsekvencei, tātad eh, sakarībai starp vārdiem un darbiem. Otrs elements, pie kā mēs strādājam, ir partnerība ar izcelsmes valstīm. E, tagad liels akcents tiek e, likts arī uz atgriešanu, tas ir ļoti pareizi, bet mums ir jāpaturprātā, ka tas ir aktuāli tikai uz atsevišķu, e, atsevišķām bēgļu plūsmām, atsevišķiem valsts piedarīgajiem. Un jebkurā gadījumā mēs nevarēsim ar šo te principu um, atrisināt Sīrijas jautājumu vai Nigēras jautājumu vai citu valstu jautājumu. Mums ir pilnībā jārespektē visas starptautiskās konvencijas un visi, visas tiesību normas un pilnībā ir jāievēro arī um, šis te non-refoulement princips. Un dažkārt mēs uzskatām, ka uh, ir pareizi publiski pateikt, ka mēs uh, rīkojamies uh, un reformām principa veidā, bet tomēr mums vienmēr ir jādomā par reālu risinājumu politiski un līdz galam. Un mēs vienmēr runāsim par to arī publiski. Jā, mēs runājam arī par atgriešanu, bet eh, jāņem vērā arī tranzītu valsts. Un šeit situācija ir daudz kārt komplicētāk nekā mēs varētu iedomāties. Daudzās tranzītu valstīs situācija tāda, ka šīs tranzītu valsts ļoti bieži kļūst par uh, Eh, galamērķu valstīm rezultātā rodas ļoti lielas ekonomiskas un arī drošības problēmas. Tātad strādājot ar trešajām valstīm, mums ir jāstrādā partnerības gārā, jādomā, ko mēs kopā varētu darīt, eh, kādā veidā mēs varētu kopā strādāt, eh, ņemot vairāk arī sabiedriskā organizāciju mm, atbalstu, mm, lai mēs varētu šīs plūsmas pārvaldīt, nevis apturēt, bet pārvaldīt, lai tas būtu ilgtsveigi un pienācīgi. Uh, Tas ir viņu interesēs visu pirms un arī mums. Tas ir svarīgi. Un mums ir jāstrādā ar valstīm, mm, kur ir grūtības gan, gan politiskas, gan ekonomiskas, gan drošības problēmas, dažkārt arī vides problēmas. Tur ir tādi apstākļi, kur mēs nedrīkstam likt papildus logu viņiem, jo tādā veidā mēs varētu vēl vairāk destabilizēt šīs valstis, un tad mm, šīs valsts pašas var pārtept par galamērķi vai izcelsmes valstīm attiecīgi par valstīm, kur stabilitāte nav pienācīgā līmenī. Un tāpēc mums jārīkojas ir ļoti uzmanīgi. Un visbeidzot, pēdējie divi elementi, kas arī ir ļoti svarīgi, un viens no tiem ir šāds. Mūsu kopējais darbs pie kontrabandistu apturēšanas eh, eh, šeit <clears throat> jāstrādā ar juridiskām normām, tas ir vissvarīgākais Tātad gan runājot par eh, migrantiem, gan par bēgļiem, vienādi fakts ir paliek fakts, ka šeit ir šīs organizācijas. Veidojot šo konsensu, strādājot pie juridiski tiesiskiem kanāliem, mēs attīstam eh, tātad šo te pieeju un mēs arī rīkojamies pret attiecīgo bēgļu plūsmu pret šiem kontrabandistiem. Mēs esam sākuši darbu ar mūsu partneriem, ar tranzītu valstīm arī. Mēs eh, cenšamies eh, tātad eh, stiprināt mūsu cīņu pret kriminālām organizācijām, kontrabandistiem, nelegāliem cilvēku pārtirgotājiem un pārvedātājiem. Nedrīkst eksploatēt cilvēkus tik šausmonīgā veidā. Un es domāju, ka jebkurš ja no jums, kam ir bijis iespēja tikties ar kādu, kas ir izdzīvojis, es arī saku tā, izdzīvojis ne tikai pēdējo ceļojumu daļu, bet eh, kas ir izdzīvojis cauri visam ceļojumu procesam. Mēs eh, skatāmies varbūt tikai uz pēdējām jūdzēm vai tikai uz jūras daļu. Eh, es, es esmu bijusi Lampedūza, bet tās lietas, ko jūs dziedat, tie stāsti, tie ir stāsti par mm, vergu situāciju, par verdzības, verdzības gadījumu, un tas ir absolūti nepieņemams. Uh, un cilvēktiesību joms pilnīgi ir iznīcinātas. Viņi ir izterējuši pilnīgi visu, visu savu ģimenes ietaupījumu, lai, lai kaut kādā veidā uh, riskētu un censtos izglābt gan ceļu, un galvenais arī savus bērnus. Cilvēki ir vienkārši izmisuši, jūs iedomājaties šī riska kalibra, cilvēki ir gatavi iziet caur šim riskam, iespējai, ka viņi mirs kopā ar saviem bērniem, viņiem nav bailes ne no, no, no kaut kādām tur barjerām vai vai sētām. Un tas jāsaprot mums pilnīgi visiem. Un vēl mēs esam um, uzsākuši arī CSDP operāciju, tā, arī tā ir vērsta pret kontrabandistiem. Šai operācijai ir arī nosaukums, kas nav īpaši labskanīgs. Jā, bet uh, mē, mums izdevās diezgan ātri šo operāciju saorganizē. Te 28 valstis vienbalsīgi um, atbalstīja šo operāciju. Operācija darbojas aktīvi 5 nedēļas. Un ir jau izdevies 1500 dzīvības uz jūras izglābt. Tātad operācija šī ir svarīga darba daļa. Un ir arī savākta ļoti svarīga informācija par sistēmu, kādā darbojas kontrabandisti. Un tagad es piedāvāšu aizsardzības ministriem un ārlietu ministriem tālāk pāriet pie otrās fāzes. Un šajā otrā fāzē gribu pateikt ļoti skaidri, jo avīzēs es kaut ko lasījusi. Mēs nekādā gadījumā nebombardēsim kuģus un laivas, un tā mēs neesam nenormāli. Vienkārši mēs arestēsim, apturēsim cilvēktirgotājus, kontrabandistus. Ļoti bieži viņi ceļo atsevišķā laivā, viņi nesēž vienā laivā kopā ar bēgļiem un migrantiem. Mēs centīsimies viņus apturēt, arestēt, atņemt eh, laivas eh, un arī apturēt naudas plūsmas. Rezultātā viss viņiem būs apgrūtināts un viņi nevarēs tik mierīgi turpināt savu biznesu mēs nevarēsim uzreiz atrisināt šo problēmu vienā dienā, tomēr tā ir ļoti būtiska daļa mūsu kopējai stratēģijai, Un to mēs e, darīsim pilnībā saskaņojot to ar starptautiskām tiesību normām, kā arī partnerības gaisotnē ar mūsu starptautiskajiem partneriem un organizācijām. Un visbeidzot, e, varbūt gan vēl atgriezīšos, ja būs jautājumi. Kaut gan mums bija iespēja diskutēt par šo jautājumu arī pagājušajā nedēļā plenārsēdē. E, tālāk mūsu darbs pie atvērtās, atklātās krīzes un pie nabadzības. Šeit ir viens nu, tāds klimata pārmaiņas, nabadzība un kari. Šie ir galvenie iemesli. Klimata pārmaiņas arī ir kaut kas tāds, kas stiprina un palielina šīs bēgļu plūsmas. Runājot par šo karu krīzi, mēs vairāk fokusējamies uz Lībiju, un tur es ceru, ka tuvākajās dienās mums būs labas ziņas, tad varbūt Eh, arī pat iespējams tiks panākt tur vienošanās Lībijā pa, tuvāko dažu stundu laikā. Un arī jāstrādā pie Sīrijas vienošanās par Sīriju, arī tikpat svarīga risināšanas eh, lieta. Un varbūt mēs varēsim izveidot eh, tādu sadarbības tīklu, iesaistot reģionālās vāras. Tā nebūs konfrontēšanās, bet sadarbība. Mēs varbūt varēsim atrast šo tādu kop, kopsaucēju vai kopējās darbības lauku, kas ir Sīrija šobrīd. Tur mēs strādājam, un mūsu uzdevums ir atrast attiecīgo diplomātisko un politiski pieņemamo īzeju. Un tad mēs arī strādāsim un cīnīsimies pret Daešu, kas arī ietekmē Sīrijas kara situāciju. Un tagad liekot atkal lietas perspektīvā, ar to es sāku, mēs runājam par 40 tūkstošiem, par 120 tūkstošiem, ja jūs eh, pieliekat klāt arī tos bēgļus, kas atrodas Sīrijas eh, kaimiņu valstīm, kas ir pārvietot Sīrijas iekšienē, būs kaut kur 12 miljoni kopā. Mums ir tiešām jāsaprot eh, šie cipari, par ko tad mēs runājam. Mm, ciparu ziņā, tendenču ziņā, cilvēku cieņas ziņā, arī starptautisko tiesību normu, konvenciju ievērošanas ziņā, kā arī runājot par mūsu atbildību. Paldies! That's right. Thank you very much for... Paldies. Tagad došu vārdu komisāram Avramopulosa kungam. Lūdzu, paldies, Elmār. Paldies par uzaicinājumu, paldies par šo iniciatīvu. Ļoti priecājos atkal būt šeit, kur mēs pirms gada sākām šī jautājuma izskatīšanu kopā ar Federiku. Un ļoti priecīgs esmu arī par to, ka Gutieres kungs ir šeit, kurš ļoti daudz ir darījis šī, šī jautājuma risināšanā. Ja mēs runājam par sadarbību, kas sākās pirms gada, tad mēs ļoti ātri apzinājāmies, ka rezultātiem ir jābūt efektīviem, ir jābūt taustāmiem rezultātiem. Mēs zinājām, ka mēs izjutīsim arvien lielāku bēgļu spiedienu, un tas attieksies uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, jo migrācijas politikas nebija. Un, ja mēs domājam par to, par ko mēs vispār, ko mēs vispār sākām, tad runa bija par tādu virzienu atrašanu, kas ļaut sasniegt rezultātus. Žans Klot Junkers un citi, mēs izvēlējāmies kopā prioritātes. Mēs nācām klajā ar priekšlikumiem, konkrētiem priekšlikumiem politikai. Un piecu mēnešu laikā mēs spējām jau piedāvāt Eiropas migrācijas darba kārtību. Un es gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par to, ka jau no paša sākuma Eiropas parlaments ļoti atbalstīja mūs šajā darbā. Tas, ka mēs pieņēmām politiku, neatrisināja problēmu uzreiz. Ir zināms, ka Eiropa izjūt lielu spiedienu. Tā pašā laikā mēs zinām arī ka situācija ir tāda, ka mums ir jābūt ļoti labi sagatavotiem, jo pārbaudījumi būs ļoti smagi. Mums ir jāapzinās, ka problēma nav saistīta ar naudu vai cipariem. Runa ir par cilvēka cieņu, cilvēka cieņas ievērošanu, Eiropas pamata vērtību un brīvību ievērošanu, un mums ir jāspēj aizstāvēt vērtības. Mēs reaģējām uz šo krīzi, un tas, kā mēs to darījām un darīsim, tas noteiks, kāds, kā mēs izturēsim šo pārbaudījumu vēstures priekšā. Tas būs pārbaudījums mūsu uh, vērtību stiprībai. Un es ļoti priecājos, ka parlamenta komitejas un viss parlaments kopā apzinās uh, uh bēgļu tiesību ievērošanas nozīmību un citu starpā arī cik, to, cik svarīgi ir uh, izstrādāt labas, efektīvas patvērumu piešķiršanas procedūras. Arī padomes sanāksmē ir vērojams progress. Debates ir uzsāktas daudzās dalībvalstīs, un arī padomē jūs zināt, ka darbs notiek saskaņā ar uh, noteikumiem vai procedūrām, kas sevi apliecina vai nu kā piemērotas, vai varbūt liek arī vilties. Es biju gaidījis lielāku atbalstu no visām, no katras dalībvalsts. Lielākā daļa ap, parādīja sevi ļoti pozitīvā gaismā, bet bija arī dažas valstis, kuras šķiet domājam, vairāk tādās nacionālo valstu robežās, nevis Eiropas līmenī. Komisija turpināja darbu un es esmu apņēmības pilns risināt šo krīzi un atrast jaunas iespējas, kā parādīt Eiropas projekta vai Eiropas sapņa dzīvot spējīgumu. Un šobrīd visa pasaule skatās, ko mēs darīsim, un gaida no Eiropas uh, kustību un tādu uh, drosmīgu rīcību. Mums ir jāuzņemas atbildība beidzot. Bet tagad gribu pievērsties progresam, kas jau ir panākts gada laikā. Neaizmirsīsim, ka migrācijas politika šajā īsajā laikā jau ir palīdzējusi glābt cilvēku dzīvības Vairāk nekā 110 tūkstoši cilvēku ir izglābti Poseidona un citās operācijās. Tie ir rezultāti, kas, par kuriem mums nav jākaunas, ja mēs spējam darboties vienoti un koordinēt rīcību. Mēs cenšamies reaģēt uz krīzi tā, lai pirmām kārtām tiktu ievērotas cilvēku tiesības un iespēja saņemt patvērumu. Minējuši konkrētus piemērus. Galva pirmie tā saucamie hotspots tika izveidoti, kas apliecināja, kas ļāva uzņemt bēgļus pie robežas, identificēt cilvēkus, kam ir vajadzīga starptautiska aizsardzība, ieskaitot arī kandidātus, kurus, kuriem visdrīzāk nebija, netiks piešķirtas tiesības Eiropā uzturēties. Um, un uzreiz bija iespējams sākt bēgļu izvietošanu un pārvietošanu saskaņā noteiktu sistēmu. Un uh, tas pats attiecās uz uh, nu, bēgļu izvietošanu saskaņā ar izstrādāto sistēmu. Uzdevumi, kas bija jārisina, bija ļoti plaša apjoma. Un es Esmu pārliecināts, ka tiesības uz patvērumu un to nozīmīgumu apzinās visas Eiropas valstis. Mēs izmantojām arī pagaidu pārvietošanas vai izvietošanas mehānismu. Eiropas Savienības patvērumu piešķiršanas akī, kas paredz arī cilvēku identifikācijas noteikums, pilnībā tiek piemērots arī domājot par cilvēku pārvietošanu. Mēs centāmies identificēt arī tos, kuriem palīdzība ir vajadzīga visvairāk saskaņā ar padomas lēmumu. Parlamenta atzinums šajā jomā bija ļoti nozīmīgs signāls, ko uztvēra arī dalību valstis. Un Eiropas komisijas priekšlikums paredz uh, ilgtspējīgu vai ilgtermiņa pārvietošanas mehānismu, izvietošanas mehānismu, kas ļaus uh, bēgļu plūsmas pārvaldīt ilgākā laika periodā. Eiropas Savienībai ir izstrādāts drošas izcēlesmes valstu saraksts, kas ļaus arī labāk klasificēt, izvērtēt cilvēku uh, iespējas un tiesības uz startautisko aizsardzību Eiropā. Un mēs centāmies panākt, lai katrs varētu tikt izvērtēts individuāli un izvēr, varētu izvērtēt arī, kādas ir viņa vajadzības un nepieciešamība pēc aizsardzības, ieskaitot tiesības saņemt patvērumu. Pašreizējais noteikumu kopums, jeb akī un attiecīgā er, direktīva uzliek dalību valstīm pienākumu veikt visus nepieciešamos darbus, lai um, varētu atraidīt arī tos, kam nepienāks tiesības uz, uztur, uz uzturēšanos Eiropā. Tikai tādā veidā šī sistēma vispār sabiedrībā var gūt akceptu. Protams, ka viens no izšķirīgiem uh, rādītājiem šeit ir tas, no kādas valsts cilvēks nāk ir izstrādāt arī vidēja termiņa pasākumu priekšlikumu, kas ļautu šo krīzi pārvaldīt saskaņā ar cilvēktiesību principiem. Te es runāju arī ievērtot vairākus būtiskus principus pamata tiesības citas starpā ir ģimenes apvienošana, tiesības dzīvot drošos apstākļos. Un es gribu uzsvērt, ka ja mēs gribam, lai mūsu darbam ir panākumi, tad mums ir jāstiprina sadarbība turpmāk arī ar mūsu partneriem, ar mūsu partneru valstīm. Un, protams, ka problēma ir jārisina pie saknes. Mums ir jāsaprot, ka arī attiecības ar trešajām valstīm Eiropai ir jāuzlabo, un šeit iekšpolitikas un ārpolitikas aspekti ir ļoti cieši savijušies. Mēs esam mēģinājuši un cenšamies nostiprināt mūsu sadarbību jau no paša sākuma un jau tagad varam lepoties ar labiem rezultātiem šajā sadarbībā. Un tagad daži vārdi par vakardienas sanāksmi. Es jau sākumā sacīju, ka pagā, vakar, vakarā, nu, neteikšu, man bija liels iemesls priekam, bet iekšlietu ministri tomēr apliecināja savu gatavību palīdzēt un lielākā daļa dalību valstu vēlas, lai tiktu panākta vienošanās par 120 tūkstošu cilvēku sadalījumu pa Eiropas valstīm. Padome arī vienojās par to, ka finanšu atbalsts Sīrijai un tās kaimiņu valstīm ir jāpalielina nekavējoties. Gan komisija, gan Eiropas parlaments vienojās par to, ka ir ļoti jākoncentrējas un jā, darbībai jākļūst daudz aktīvākai, ņemot vērā krīzes apjomus. Mēs nepanācām visu, ko gribējām, bet uh, nekas vēl nav beidzies. Mēs atgriezīsimies pie neatrisinātā, un es ceru, ka jūs mūs atbalstīsiet. Eiropas parlamentam šajā kontekstā ir milzīga loma arī veidojot sabiedrības viedokli, izmantojot partiju, politisko grupu iespējas un tā tālāk. Godātie deputāti, liels paldies jums! par iespēju atkal būt, viesoties pie jums. Un kā es sacīju, mēs rēķināmies ar Eiropas parlamenta atbalstu. Paldies, ko jūs esat paveikuši pagājušo desmit mēnešu laikā. Un tas arī ir palīdzējis izveidot tādu saskanīgu, solidāru migrācijas politiku. Mums ir jāstrādā kopā šī krīze ap, saistās ar Eiropas vērtību aizstāvēšanu, ar Eiropas nākotni. Ja mēs cietīsim neveiksmi, tad tā būs nevis kāda iestāde, bet gan visa Eiropa kopumā. Paldies! Herzlichen eh, Dank, Herr Kommissar. Vēl paldies, komisāra kungs. Tagad uh, vārds uh, eh, Valenciāno kundzei. Čau, gracias. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es runāšu spāņu valodā. Jūs jau varat uh, uzlikt austiņas, uh, ja vajag. Paldies, Broka kungs, paldies visiem, kas ieradušies. Man tiek uh, piešķirtas divas minūtes pirms uh, uzstāsies Guteres kungs, kurš to, to arī darīs bet es tomēr gribēju īsti kaut ko pateikt. Es tikko atgriezos no Serbijas un Ungārijas robežas, un Es nevarēju atturēties izteikt komentāru uh, deputātiem šeit un arī mūsu augstajiem viesiem. Uh, ko es tur redzēju, tas tiešām ir kauns. Tas ir, uh, tas ir tiešām šausmīgi, kas tur notiek, un tas turpinās, un diemžēl mēs visi šeit esam līdzvainīgi pie šīs situācijas. Cilvēki, kas atrodas pie šīs robežas, uh, un citi, kuri uh, izmisumā cenšas šķērsot robežas, cenšas iekļūt ro, uh, Eiropā vai šķērsot robežas Eiropas ietvaros, viņiem nekā nav, viņi neko nesaņem, tikai dažas humanitārās organizācijas tur ir pārstāvētas un atbilstošā aģentūra ar uh, nelieliem uh, palīdzības sūtījumiem uh, kaut kā var palīdzēt uh, remdēt šo cilvēku badu, bet uh, lielākajai daļai eh, no viņiem ir tiesības uz patvērumu. Man bija vajadzīga stunda un 40 minūtes, uh, uh, dodoties uz turien tik daudzi bērni, jūs nevarat iedomāties, cik daudz bērnu ir pie šīs robežas, šī robeža tika slēgta, ko tad šie cilvēki tur darīs, tie, kas tagad ir nonākuši Serbijā. Uh, uzklausot Avramopolus kungu un arī Mogarīnī kundzi, mm, kuri ir pie mums ieradīšies, un arī Guteres kungs, jūs noteikti tiešām aktīvi strādājat, lai to visu mainītu un risinātu. Avramopolus kungs teica, ka mums ir jārīkojas tagad un kopīgi visiem, un tur es varu tikai piekrist Pirms ne, tātad pēc nedēļas sāksies ziema, jau tagad naktīs tur ir ļoti augsts, un tas nozīmē, ka bēgļu krīzi um, tā pārvērtīsies milzīgā humanitārā krīzē, un par to jau brīdināja uh, starptautiskās uh, organizācijas. Arī Turcijā uh, situācija ir nepanesama. Es šodien šeit saku, ka ja mēs tagad nerīkosimies, tad pēc nedēļas mums būs e, darīšana ar bojāgājušajiem. To saka arī augstais bēgļu komisārs no ANO. Mums ir nepieciešama visaptveroša humanitārā palīdzība, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Eiropas Savienība e, domā, ko šiem cilvēkiem darīt, bet pa to laiku uh, Mums kaut kā tomēr uh, ir jāpanāk, lai uh, šiem cilvēkiem būtu silti un viņi būtu pāduši. Tas taču ir svarīgāk nekā uh, citas lietas tagad risināt. To es vienkārši gribēju pateikt, un es uh, gribēju arī pateikties Antonio Guterres un citiem par uh, visaptvarošajiem pūliņiem, ko viņi pieliek, neskatoties uz trūkstošo finansējumu Arī komisāra kungam un Mogherīnī kundzei gribētu pateikties par darbu pēdējo mēnešu laikā. Viņi saka, ka ir nepieciešams parlamenta atbalsts, bet vajadzīgs arī komisijas uh, atbalsts un arī padomē šeit ir sava atbildība. Paldies! Honorable. Tagad Gutēras kungam vārds. Godātie priekšsēdētāji, un tā kā es 22 gadus Eh, pavadīju savā nacionālajā parlamentā, tad atļaušos jūs uzrunāt kā dārgie kolēģi. Pirms 59 gadiem eh, bija pirmā Eiropas eh, ONCHR krī, bēgļu krīze, kad tas bija um, Ungārijas krīze 56. gadā. 200 tūkstoši uh, Uh, aizbēgu uz Austriju, 120 tūkstoši uz uh, bijušo Dienvidslāviju. Uh, nebija Schengens, bet robežas bija vaļā, un viņi ieradās gan Austrijā, gan Dienvidslāvijā. Un no Austrijas bija iespējams uh, uzsākt uh, pārvietošanas programmu. 140 tūkstoši Ungāru tika pārvietot no Austrijas uz vairākām Eiropas valstīm un arī valstīm ārpus Eiropas Un tas aizņēma mazākā trīs mēnešus. Toreiz tikko sākās Eiropas integrācija, nebija vēl Eiropas Savienības, bet tā daļa Eiropas, kas varēja būt vienota, uh, bija vienota, lai aizsargātu uh, tos ungārus, kas bija aizbēguši no diktatūras. Diemžēl šobrīd uh, ir Eiropas Savienība, bet Eiropa vairs nav vienota, Eiropa ir sašķelta. Un šī uh, sašķelšanās, šī sadrumstalotība izpaužas tādējādi, ka kolēģi nespēja pieņemt savus programmas padomē, bet visa šī haosa vidū dalībvalstis vēl cenšas veikt savus pasākumus un ļoti atšķirīgā veidā uzraug savas robežas. Ir valsts, kas to dara ļoti skarbā veidā, un citas savukārt um, maigākā veidā. Uh, Un šīs valstis ir kā puzles gabaliņi, kuri ir izjukuši, bet tagad, kad tos mēģinām saliekt kopā, tad tie vairs nedara kopā. Un tas rada milzīgas ciešanas cilvēkiem, un cilvēki um, pie dažādām robežām, īpaši ar sīriešiem, ir bijušas intervijas, un cilvēki ir vienkārši pilnīgā neziņā. Cilvēki nezin, kas notiks, viņiem ir bail, daudziem ir ļoti bail, un, un viņi cieš. Un tas ļoti bojā Eiropas tēlu pasaulē un vērtību cīņā, jo, ja mēs runājam par islāmu valsti un citām lietām, tad tā nav tikai tāda militāra cīņa, tā ir arī cīņa starp vērtībām. Uh, tad Eiropai ir šis ļoti būtiskais uh, instruments, uh, ar kuru īstenot un izplatīt apgaismības vērtības, uh, humanismu vērtības un Eiropa, kas uh, uh, labprāt uzņem sīriešus, uh, cīnās pret islāma valsti, un ja mēs noraidām, tad islāma valsts kļūst populārāk un vairāk atbalstīt, un diemžēl tas ir tas, kas uh, Uh, notiek, un tas ir tieši saistīts ar, arī ar mūsu pašu Eiropas drošību globālā mērogā. Un ir arī lieliski iespēja kontrabandistiem un citādiem oportunistiem uh, iedzīvoties. Viņi vienkārši skatās, kāda ir šī haotiskā situācija, un viņi var iedzīvoties. Mēs redzam, uh, ka Pakistāņi um, Eh, kas runā grieķiski, tagad eh, redz iespēju eh, kaut kur visā šajā haotiskajā situācijā tikt. Tātad šīs haus noved pie tā, ka dažādi darboņi var iedzīvoties. Šajā kontekstā, es domāju, ir svarīgi saprast to, kādas ir šīs plūsmas un ko tas nozīmē un ko mēs varam sagaidīt no šīs situācijas un ir būtiska atšķirība starp uh, vidusjūras centrālo daļu un austrumu daļu. Centrālajā daļā uh, tur ir uh, runa par tradicionālajām attiecībām starp Eiropu un Āfriku, un uh, tur uh, ekonomiskā un demogrāfiskā attīstība Āfrikā un Eiropā būs noteicošā šajā situācijā. Un tur ļoti būtisks faktors ir Eritrejas problēma un arī Lībijas krīze. Uh, Bet es domāju, ka šeit eh, svarīgākais jautājums, kas var eh, palīdzēt apkarot šo fenomenu, ir atbilstoša atbil attīstības sadarbība ar Āfriku. Te nav runa tikai par naudu, te ir runa arī par to, kādi projekti tiek īstenoti, jo šai sadarbībai ir jābūt eh, tādai labi organizētai. Bieži vien um, attīstības palīdzība um, nepalīdz cilvēkiem labāk dzīvot savā valstī, bet ir arī labi piemēri, piemēram, Spānijas pieredze Rietumā Afrikā, kas uh, samazināja uh, bēgļu plūsmas uz Kanārijas salām vēl pirms dažiem gadiem, jāatceraties. Bet, ja mēs raugāmies uz vidusjūras austrumu daļu, centrālā daļa pēdējās nedēļās ir apmēram 500 tūkstoši cilvēku dienā, bet uh, austrumu daļā ir apmēram 4000 cilvēku, kas katru dienu ierodas Grieķijas salās, un tā ir, tā kļūst par tādu patiesu bēgļu plūsmu. Pēdējās aptaujās mēs konstatējam, ka 83% no tiem, kas ierodas, ir sīrieši, pēc tam afgāņi, uh, irākieši un citi. Uh, citu valstu pārstāvju, bet būtībā tā ir patiesa bēgļu plūsma uz Grieķiju. Un ar to ir jātiek galā. Dienvidjūras, es atvainojos, Midjūras dienvidu daļā, tur ir arī um, liela daļa ekonomisko migrantu un uh, līdz ar to arī ir jāizvēlas citu pieeja situācijas risināšanā. Kāpēc ir pavisam pēkšņi šis milzīgais bēgļu pieplūdums? um, tātad bija jau ļoti daudz cilvēku, bet uh, šis pieaugums ir diezgan būtisks, uh, un tā ir tāda tendence, ko mēs uh, vērojam. Pēkšņi ir uh, šis milzīgais uh, um, pieaugums šajos skaidros. Manuprāt, šeit ir trīs dažādi iemesli. Tagad ir sīrieši kaimiņu valstīs, kas tur ir bijuši jau piecus gadus. Viņi ir zaudējuši uh, cerību, ka politiski var tikt attiksnāta uh, Sīrijas situāciju. Otrakārt, arī dzīves apstākļi šajās kaimiņu valstīs ir būtiski pasliktinājušies. Un uh, ir jānovērto, ka Jordānijā vai Libānā, pat arī Turcijā ir šis milzīgais bēgļu skaits, un tas ir būtiski ietekmējis ekonomiku un sabiedrību, un dzīves apstākļi ir pasliktinājušies. Un jūs varat uh, iedomāties, kāda ir situācija. Cilvēki nevar strādāt, viņiem nav nekāda iespēja organizēt savu dzīvi, eh, viņu eh, uzkrājumi beidzas un viņu dzīves apstākļi aizvien vairāk pasliktinās un zūd arī cerība. Un to visu vēl pasliktina tas, ka 2015. gadā uh, ir samazinājusies starptautiskā palīdzība. Un uh, Galvenais iemesls tam bija finansējuma samazinājums pasaules pārtiks programmai, kas uh, tika pieteikts, ja atceraties, pirms vairākiem mēnešiem. Un ne tikai tika pieteikts tas, bet ar 40% tika samazināts finansējums šajās te kaimiņu valstīs, un tas cilvēkiem uh, lika domāt, ka viņi tiks atstāti likteņu varā. Iedomājieties, uh, Um, jā, ir valsts, kas uzņem šos bēgļus, bet viņiem jau arī nav kapacitātes tos visus uzņemt, viņiem pasliktinās dzīves apstākļi, un tagad starptautiskā sabiedrība viņus vienkārši aizmirst, jo ir atkal jaunas krīzes, Jemen un tā tālāk. Un šajā situācijā Eiropa parādījās kā tāds vienīgais glābiņš, un pēkšņi ir šis bēgļu pieplūdums. Ja jūs zināt, kā strādā sociālie tīkli un kā strādā cilvēku kontrabandisti, tas viss tika izmantots, un tāpēc arī ir šis milzīgais bēgļu skaits pieaugums. Šajā kontekstā man ir skaidrs, ka humanitārais atbalsts lielā apmērā bēgļiem, milzīgs struktūrāls ekonomisks atbalsts kaimiņu valstīm ir absolūts priekšnosacījums, lai uh, kaut kā pārvaldītu šo bēgļu plūsmu to samazinātu. Tā pašā laikā es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atzīt, un šo ideju esmu redzējis ar, arī plašsaziņas līdzekļos, ka Eiropas iespējams risinājums nosūtīt sīriešus atpakaļ uz kaimiņu valstīm, tas uh, morāli un arī juridiski nav pieņemams risinājums. Es domāju, ka šajā kontekstā mēs visi bijām ļoti vīlušies vakardienas lēmumos. Es eh, negribu iejaukties Eiropas eh, institūciju iekšējos jautājumos, bet es atceros eh, savu laiku Portugāles valdībā, un mums arī bija mm, zemstrīts un dažas nopietni plūdi, tādas ārkārtas situācijas kā tagadējā, un es iedomājos, kad, kas notiks par jā cilvēku um, pārvietošanas jautājumā padomu nevarētu vienoties, un tad mēs izlēmtu, ka nākam mēnesi mēs uh, atkal tiksimies, lai stādītu priekšā parlamentam dokumentu par pārvietošanu, un tad atkal atgrieztos ar to padomē. Nu, tas būtu vienkārši uh, katastrofāli. Situācija ir ārkārtas situācija. Uh, Un jā, tikšanās oktobrī, tur mēs pārspriedīsim to visu. Tā tas nevar būt. Tātad piesos no rīta, kad es pamodos, joprojām uh, vēl šokā pēc ziņām, ko saņēmu 10. vai 11. Es nolēmu, ka ir svarīgi, lai būtu plāns B. Un daudzi uh, elementi uh, ar prieku konstatēja, ka to jau piedāvāja Avram Okulus kungs. Pirmā pirmais solis ir darīt to, kas jau ir iespējams nekavējoties. Tas nozīmē uh, radīt adekvātus uzņemšanas uh, um, apstākļus. Man nepatīk šis vārds hotspot vai karstais punkts, bet ir jābūt uzņemšanas centriem, kur cilvēkiem var palīdzēt, kur viņus var uzņemt, un tad uh, viņi ir jāpārbauda, kuram ir vajadzīga aizsardzība, kuriem nav vajadzīga. Un, uh, Eh, tie, kas eh, var saņemt aizsardzību, tos ir jāpārvieto, un tie, kam tas nepienāks, tie ir jāsūt atpakaļ. Mēs tagad kontaktējamies ar Grieķijas valdību, bet viņiem nav šī kapacitāte, lai to izmantu, izveidotu. Tātad tiek uh, eh, mobilizētas dažādas Eiropas aģentūras, Frontex un tā tālāk, bet arī um, UNHCR un uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir jāiesaist, lai izveidot šādus uzņemšanas centrus. Uh, bet valdības, es domāju, ka ar Itālijas valdību būs tas pats, ka tās uh, a, pieņems uh, šos centrus a, uh, tikai tad, ja a, pārvietošana sāksies nekavējoties. Un es domāju, ka to vajadzētu darīt. Ar šiem 40 tūkstošiem tas tika apstiprināts, tā sāksies, bet arī ar valstīm, kas varētu brīvprātīgi uzņemties kvotas, šiem 160 tūkstošiem, lai uh, tas sāktos. Un tad ir uh, otrs uh, B plāna elements, uh, kas ir būtisks. Es nezinu, kas notiks uz Ungārijas robežas, bet ja situācija paliks tāda kā tagad, tad uh, man šķiet, ka tur ir ārkārtas uh, veidā jāpalīdz Serbijai un arī Fairam, bet galvenokārt Serbijai, jo mums Serbijā ir jāizveido uzņemšanas kapacitātes un palīdzības kapacitātes un varbūt ar Serbiju arī varētu sākt uh, pārvietošanas uh, programmu, atpakaļ uzņemšanas programmu, vai kā nu to saucam, kā tas bija paredzēts uh, Ungārijai, ja tajā ierastos liels skaits bēgļu. Bet, kā jau tika teikts, tuvojas ziema, un ja nebūs liels atbalsts Serbijai un Fairam, uh, bet Serbijā būs šīs eh, bēgļu plūsmas koncentrēšanās, ja mēs neizmantosim Serbiju kā platformu eh, pārvietošanai un atpakaļ nosūtīšanai, tad mēs saskarsimies ar, saskarsimies ar milzīgām problēmām. Un es gribētu uzsvērt arī to, ko teica Federika Mogherīnī. Mums ir uh, daudz efektīvāk jācīnās ar uh, cilvēku kontrabandistiem un uh, tai pašā laikā jādod arī legāli veidi, legāli ceļi, kā cilvēkiem ieceļot Eiropā. Mums ir uh, vīzas, mums ir ģimenes apvienošanas procedūras un citi ceļi vēl ir iespējami jo uzņemšana un pārvietošana attiec uz cilvēkiem, kas ierodas uh, pa jūrām, bet uh, vajag taču strādāt, lai pēc iespējas mazāk cilvēkiem būtu jāizmanto šis ceļš, lai viņiem būtu citi legāli iekļaušanas ceļi un nebūtu šie, šo ciešanu. Un padome un komisija un dalība valstis uh, strādās uh, Uh, kopā, un uh, gribu uzsvērt arī to, ko teica Federika Mogherīnī. Uh, šī krīze izskatās nepārvaldām, bet tā ir pārvaldāma, bet lai to pārvaldītu, tā ir jāpārvalda, un lai to varētu izdarīt, ir jābūt uzņemšanai, pārvietošanai un visiem šiem instrumentiem, kas efektīvi strādā 4000 cilvēku dienā Grieķijas salās tā ir milzīga plūsma. Bet uh, dienā konfliktos pārvietoto cilvēku eh, skaits bija 44 tūkstoši dienā, un tā pašā laikā tagad trešdaļa uh, iedzīvotāju Libānā ir gan palestīnieši, gan sīrieši, sīrieši ir ceturdaļa iedzīvotāji, un ja raugāmies uz citām situācijām Āfriku un citās pasaules daļās, tad uh, ir ļoti nabadzīgas valstis, kas atver savas robežas un palīdz cilvēkiem ar uh, visiem līdzekļiem, kas viņiem ir un pat nav. Nekad neaizmirsīšu Kotivurārs uh, eh, krīzi, kad tā sākās. Es, es devos uz kādu ciemu Liberijā. Tur Eh, cilvēki deva uh, rīsu sēklas bēgļiem, uh, ko būtu sējuši nākamgad, bet viņi šīs sēklas atdeva bēgļiem vienkārši, lai viņi izdzīvotu. Tas ir tāds piemērs, kā ļoti nabadzīgi cilvēki palīdz uh, citiem cilvēkiem, un tas ir iedvesmojoši, manuprāt. Jā, arī mana valsts ir uh, cietusi, bet tik un tā mēs dzīvojam ļoti privileģētu dzīvi uh, mūsu valstīs un uh, visapkārtē Eiropai cilvēki cieš un, ja mēs nedarīsim to, kas mums tagad ir jādara, tad mēs smagi par to maksāsim nākotnē. Paldies! Thank you very much, Antonio. Paldies! Paldies, Antonio Guterres, un eh, jūs eh, pateicāt varbūt būtiskāko, ko mēs vēlējāmies sadzirdēt šajā konferencē. Krīze ir pārvaldāma, mēs varam kaut ko izdarīt. Kolēģi Dimitris tikko teica, ka parlamentam ir jādara savs darbs, mēs neesam tikai pasīvi skatītāji. Uh, Tātad mēs neesam tikai likumdevēji, mums ir arī pilnas tiesības aktīvi iestāties. Tomēr mēs galveno uzmanību esam vērsu, vērsuši uz situāciju ap vidusjūru, bet eh, mums ir jādomā arī plašāk, ko darīt ar visu Eiropas Savienības uh, E, patvērumu meklēšanas sistēmu un bēgļu piešķiršanas saturu. Un tagad vēlētos dod vārdu divām kolēģēm. Vakar man kritizēja, kad es teicu holistiska pieeja. Plasaziņas līdzekļiem nepatīk vārds holistisks. Bet eh, labi, tad es teikšu, strādāsim visi kopā. Šeit mēs esam sapulcējušies trīs komiteja deputāti, mūs klausās arī ārpusē eh, parlamenta, bet vispirms do, došu vārdu Mecels kundzei un pēc tam eh, Kingers kundzei. Roberta vārds jums. Paldies, saka Mecels kundze, un vēlētos šeit sveikt gan augsto pārstāvu, gan arī komisāru un pārējos panelī sēdošos, kas esat ieradušies, lai diskutētu par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Vispirms, komisija ir nākas klajā ar priekšlikumu, jo Eiropa šobrīd saskars ar būtisku migrantu krīzi un vēlētos atgādināt, ka, diemžēl, atkal kārtējo reizi dalību valsts nespēja vienoties par to, ko tad īsti darīt. Manuprāt, ir ļoti būtiski atcerēties, kas šeit ir likts uz spēles. Tūkstošiem cilvēku, tūkstošiem ģimenes, bērni, uh, bēg no kaut kā tāda, ko lielākā daļa no mums pat nespēja iedomāties, no kādām šausmām viņi bēg. Komisāra kungs, jūs jau teicāt, ka Eiropa nedrīkst uzgriezt muguru šiem cilvēkiem. Ir pienācis laiks beigt nodarboties ar politisko retoriku un atcerēties, eh, uz kādiem principiem Eiropa balstās. Sāksim kaut ko darīt. Nevajag šeit tagad runāt, ka Eiropa ir tik trausla, mēs nevaram darīt to un to. Nevajag tagad izmantot par visu grēkādu Schengenas zonu. Mums ir jāsāk kaut kas darīt. Eiropai ir jākļūst par piemēru visai pasaulē. Protams, ka mēs iestājāmies par vislielākajā, par tiem, kuriem vajadzības ir vislielākās. Un šādā aspektā ārējā darbības dienas Un komisijas darbība ir būtiska. Man ļoti patika Mogarīnī kundzes teiktais. Un, protams, arī Avramopolus kunga teiktais patreizējā situācijas risināšanā ir ļoti būtisks. Jau daudzus mēnešus es atkārtoju vēl un vēlreiz. Dalību valstīm ir jāuzņemās katrai sava atbildība, neatkarīgi no to geogrāfiskās atrašanās vietas Eiropā. Tā ir globāla realitāte, ka katrai dalību valstī kaut kas ir jādara. Un šeit vēlētos eh, pievienot savu balsi tiem, kuri šobrīd eh, jau mēģina tikt eh, galā ar bēgļu krīzi saviem spēkiem, kā piemēram Turcija, Grūzija un citas. Arī citām reģionu valstīm ir jādara vairāk, bet mums Eiropai ir jāstrādā ātrāk. Jā, šeit jau e, parādījās ideja par tā saucamajām pirmās pieturas aģentūrām, un e, daudz mēs runājam par tā saucamajām par tā saucamajām drošajām valstīm, bet mums Eiropas Savienībā ir jāizveido saistošs, funkcionējošs mehānisms, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuri šeit ierodās kā patvērumu meklētāji. Mums ir jāizveido principi tādam mehānismam, kas varētu darboties gan tūlīt, gan arī ilglaicīgi. Mēs visi esam viensprāts, par to tiešām neviens vairāk nestrīdās, ka tādu mazu risinājumu un ugunsgrēku dzēšanas pēdiņās sistēmu laiks ir beidzies. Mums ir pienācis laiks paraudzīties, kas tad izraisa šo migrantu plūsmu un kas vēl svarīgāk paraudzīties uz tiem mehānismiem, kā mēs varētu risināt šos cēloņus gan bēgļu izcelsmes valstīs, gan tranzītu valstīs. Jā, atcerēsimies, ka ja jau cilvēkiem nav nākotnes viņu dzimšanas vietā un valstī, tad, protams, viņi liks uz spēles daudz ko, lai šķērsot tukšnešus un jūras un ierastos labākās dzīves um, vietā. Tas ir pilnīgi normāli, bet eh, šim ceļām palīdz cilvēku tirgotāji, un pret tiem mums ir jācīnās. Nevar būt tā, ka eh, ārējā dimensija dalību valstīm nozīmē tikai un vienīgi cīņu pret migrantiem. Ja, piemēram, ārlietu ministri vienojas par to, ko darīt jūrās, tad es domāju, ka ir jārunā arī par citiem migrācijas aspektiem, ne tikai jūrās. Protams, ka mūsu resursu un iespējas nav bezizmēra. Tāpēc mums ir jāraugās, lai šie resursi tiktu pēc iespējas labāk izmantoti to vajadzībām, kuriem tiešām palīdzība ir nepieciešama. Mums ir jāparaugās uz atpakaļ nosūtīšanas nolīgumiem un jāskatās, vai tie tiešām tiek adekvāti izmantoti. Eiropa kā cietoksnis nav risinājums, bet, protams, mēs nevaram arī no stiprināt mūsu ārējās robežas tā, ka tām pār netiks neviens. Nē, tas ir citu starpā arī Frontex uzdevums glābt dzīvības. Protams, šis vienādojums ir pietiekami sarežģīts, bet noslēgumā es esmu pārliecināta, ka Eiropa var darīt vairāk un darīt labāk. Un tieši pie šī darīt vairāk un darīt labāk es un man kolēģi Cecīlija arī strādājām. Uh, Es esmu pārliecināta, ka šodienas konference vēlreiz uzsvērs to, cik Eiropai šis notikums ir aktuāls. Roberta, thank you very much and thank you. Roberta, paldies, ka jūs runājāt tik lakoniski. Es zinu, ka ļoti, ļoti daudz deputātu vēlas izteikties un eh, mums eh, vēl ir daudz darba kārtības punktu kolēģi, ceru, ka mēs visi būsim disciplinēti. Tātad Cecila Kjangi, kas ir līdzreferente kopā ar Robertu sagatavojot šo ļoti svarīgo ziņojumu. Cecīlija, paldies, paldies, prieksēdētāja kungs. Es esmu ārkārtīgi priecīga ka uzklausot šajās diskusijās izskanējušo, manī arī rodas spēcīgāka cerība. Varētos pateikties gan Mogarīnī kundze, gan Guteres kungu, gan arī komisāru Avramopolus kungu. E, plāns, ko ir sagatavojusi komisija, ir ārkārtīgi ambiciozs, un tas ir labi. Katru gadu miljoniem cilvēku tuvajos austrumos ir spiest pamet savus mājas, vai patiesībā tas, kas ir palicis pāri no viņu mājām. Un šie cilvēki ir spiesti doties bēgļu gaitās tikai un vienīgi cerībā uz drusku labāku nākotni, kur citur. Šiem cilvēkiem vispār nav nekāda tiesība, nedz tiesības uz brīvību, vai tā būtu ekonomiska vai miesiska, viņiem nav nekā. Viņi ierodas Eiropā, mēs šeit dzīvojam, Eiropā miers ir valdījis jau daudz desmit gadus, bet eh, Eiropā arī viņiem nav nekādu tiesību šie cilvēki, neatkarīgi no tā, kur viņi nonāk, tiek uzskatīti par tādiem nevērtīgiem apgrūtinājumiem. Tas ir šausminoši. Vai tiešām mēs sev uzskatām par civilizācijas šūpuli, par civilizāciju? Šie cilvēki saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem ir aizsargājami. Vai mēs pievērsim acis uz to? Mēs patiesībā šobrīd visi pārkāpjam cilvēktiesības Mēs nedrīkstam eh, visu laiku eh, pret šiem cilvēkiem izturēties kā pret cietumniekiem. Atcerēsimies, ka tie ir eh, bēgļi, bet mēs pret viņiem izturamies ar tādu ksenofobiju un rasismu, kāds Eiropā nav redzēts gandrīz simts gadus. Tas viss ir sarežģīti, es piekrītu, bet es uzskatu, ka migrantiem ir jānodrošina pamatiesības. Tūkstots tikai e, šajā gadā vien Eiropā ir ieradušies vairāki desmit tūkstoši bērnu bez vecākiem, un mums viņiem ir jāpiedāvā izglītības iespējas. E, bet atcerēsimies, ka veidojot migrācijas politiku, visiem ir jāstrādā kopībā. Un e, galvenais nolūks strādājot ar migrantu jautājumu ir integrēt šos iebraucējus. Ir ļoti daudz iebraucēju, kuri ļoti veiksmīgi ir integrējušies, bet e, pārējiem mums ir jānodrošina tiesības, kuras viņiem pienākās pat cilvēcības vārdā, ja mēs šeit nerunājam pat par starptautiskiem likumiem. Uh, Atcerēsimies, ka migrācija tas ir ļoti komplekss fenomens, bet tā ir arī iespēja Eiropai. Tātad iebraucēji, kuri izbrauc no savas valsts, ir devušies visbiežāk cauri citām valstīm. Un es kopā ar savu kolēģi Robertu un arī ar komisijas pārstāvjiem strādājot pie šā jautājuma, esam mēģinājuši strādāt holistiski. Eh, Morais kungs, jūs teicāt, ka jums nepatīk vārds holistisks un jums to viss pārmet, bet es šo vārdu izmantoju bieži. Un eh, varbūt, ka Eiropai mums visiem vajadzētu padomāt, eh, kā paskatīties uz migrācijas jautājumu no citas skatu punkta. Mums ir jāmaina paradigma. Pie tam tas attiecās ne tikai uz Eiropu iekšienē, bet arī uz mūsu ārpolitisko jautājumu cilvēki, kur ierodās no Āfrikas un eh, tuvējiem austrumiem, cilvēki bēg. Viņos ir šausmas, viņu acīs ir bailes. Tas, ka mēs viņiem nepalīdzam vai nespējam palīdzēt, arī ir šausmīgi. Ir pienācis pēdējais laiks darīt kaut ko, jo Eiropas nākotne ir atkarīga no tā, cik lielā mērā mēs varam iestāties par mūsu vērtībām un par Eiropas kopīgo mērķi mieru visiem, kas dzīvo Eiropā. Uh, Nedrīkst būt e, situācija, kurā, piemēram, kas ir izveidojusies tagad padomē, ir dalība valsts, kuras vienkārši iecērtās, nebūs nekādu migrantu mūsu teritorijā. Tā nedrīkst būt. Atcerēsimies, ka bēgļiem ir jāpiedāvā humanitāra palīdzība. Šobrīd dalību valstīm ir tiesības uzņemties kolektīvu, ir iespēja uzņemties kolektīvu atbildību. Un, protams, arī Eiropas parlamentam ir sava loma spēlējama. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments ir demokrātijas sirds. Tie esam mēs, kas pukst ar tūkstošiem un miljoniem eiropiešu siržu, kuri vēlas būt solidāri. Paldies par jūsu izklāstu. Došu vārdu, došu iespēju uzstāties vidusjūras valstu pārstāvjiem. Katram būs ne vairāk kā trim minūtēm, bet pēc tam ir pieteikšies runāt 30 cilvēki, katram būs pa vienai minūtei. Mums ir jāmēģina kaut kā iekārtoties ierobežotajā laikā, kas mums ir lai arī tie, kas uzstāsies, varētu atbildēt uz jautājumiem. Tagad došu vārdu Jordānijas pārstāvei Amjat Almajālī. Lūdzu. kamēr ir jemand hingehen. Vai kāds lūdzu varētu aiziet? Aha. Šukran, Sejida Raīs, hīna netahaddatu an. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad mēs runājam par bēgļiem un e, runājam par e, humanitāro un humāno dimensiju bēgļu jautājumā, tad mēs runājam par sekām un nevis par iemesliem. Un šis jautājums nav tikai bēgļu jautājums, tas ir jautājums, eh, kas ir saistīts ar iemesliem, un tas viss ir saistīts ar situāciju, kāda ir izcelsmes valstīs. Un tas ir reģions, kuru posta kari, terorisms, eh, un tas ir arī reģions, kurā Uh, arī valstis nevienmēr ievēro cilvēktiesības. Un tagad mēs redzam, ka uh, ir tāds kā ugunsgrēks šajās valstīs, un uh, šīs liesmas tagad ir tikušas jau līdz Eiropas robežām. Uh, Un šī pasaules daļa daudzus gadu desmitus ir saskārusies ar eh, kolonizāciju, nabadzību, eh, krīzēm, ir Palestīnas krīze un Izraels eh, valdība turpina īstenot netaisnīgu politiku pret palestīniešiem un tādējādi uh, um, arī tiek turpināta kolonizācijas politika. Mēs visi zinām, ka ir bijuši daudzi starptautiski projekti tuvajiem austrumiem, jaunajiem tuvajiem austrumiem. Mm, daudz projektu un plānu un stratēģiju ir bijuši tā, tā starptautiskā mērogā, un to mērķis bija mainīt šo reģionu uh, Un eh, es eh, gribētu runāt arī par informācijas kampaņu, kas ir dezinformācijas kampaņa patiesībā, kas ir saistīta ar islāma reliģiju, bet uh, islāms uh, arī uh, tiek deformēts, to īsteno dažādi grupējumi, arī musulmoņu bruņoti grupējumi, bet šeit nevaram tikai rādīt ar pirkstu uz citiem reģioniem. Mums pašiem savā reģionā arī jāuzņemas būtiska atbildība par notiekošo savā reģionā. Cilvēktiesības tiek bieži vien ignorētas un tiesiskums un tiek ignorēts un jaunieši tiek marginalizēti, tātad ir ļoti daudz problēmu Un tas arī eh, izskaidro eh, šo situāciju, kāda šobrīd ir. Desmitiem eh, tūkstošu cilvēku iet bojā, un mums ir jācīnās pret šo te situāciju reģionā ir vajadzīga, protams, arī mūsu partneru, draugu palīdzība, pārvaldot, eh, risinot šīs krīzes reģionā. Bet es domāju, ka visiem mūsu draugiem un partneriem būtu jāatliek malā savs egoisms eh, un savas intereses eh, un arī jāatsakās no tiem plāniem, kas Eh, nav par labu šiem, eh, šim reģionam un ir jācīnās arī par to, lai Izrēla pārtraukt savu kolonizācijas politiku un palīdzību, kas tiek eh, sniegta teroristiem un kaujiniekiem, tā būtu jāpārtrauc. Ir jāpanāk sociālais un ekonomiskais taisnīgums šajās valstīs, lai tiktu ievērotas atkal cilvēktiesības, un ir jāatsāk atkal ekonomiskā darbība, attīst, ekonomiskā attīstība šajā reģionā, lai šo reģionu atjaunotu, un tas e, arī palīdzētu samazināt ekonomisko un sociālo nevienlīdzību šajā reģionā. Un mēs ceram, ka mēs varēsim uh, atgriezties pie uh, sarunu galda, lai visas uh, Uh, puses varētu atkal vest sarunas Tehrānā un Rijādā un citur. Paldies, priekšsādātāji. Mm -hmm. Sirsnīgs paldies. Paldies, kolēģi, par jūsu teikto. Paldies, es gribu vēl pateikt, ka tas, ko jūsu valsts ir paveikusi uzņemot robežu, uzņemot uh, bēgļus, tas ir tiešām ļoti iespaidīgi, ja mēs ņemam vērā jūsu valsts lielumu un arī uh, um, iespējas. To varētu, piemēram, Mišels Musā, kas ir cilvēktiesību apakškomitejas vadītājs Libānas parlamentā, um, tad šeit Libānā, kurā ir 4 miljoni iedzīvotāju, bēgļu skaits ir sasniedzis 1,3 miljonus. Iedomājieties, attieciniet šo proporciju uz savu valsti, kas mūs tad sagaidītu. Lūdzu, Musas kungs. أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الدعوة التي وجهها وإن Paldies, priekšsādātāji. Es savukārt no savas puses gribētu paust pateicības vārdus Eiropas parlamentam par šo ielūgumu piedalīties šajās debatēs, pat ja ielūgums nāca diezgan vēlu. Uh, Es domāju, ka Eiropas Savienība būtu varējusi sākt laicīgāk interesēties eh, par šo te bēgļu krīzi un tādējādi eh, mazāks sloks būtu uz šīm valstīm, kurām jāuzņem visi šie bēgļi. Un tomēr mums arī ir izdevies sadarboties ar Eiropas Savienību, uzņemot bēgļus, un eh, esam varējuši rēķināties ar virkni uh, Uh, virknes partneru atbalstu, un mums ir izdevies arī uzņemt kontaktus un veidot sadarbību. Protams, uh, ir uh, jāizmanto pēc iespējas labāk šie te šita sadarbība un palīdzība, lai pēc iespējas cienīgākos apstākļos varam uzņemt bēgļus. Libāna uh, nav tranzīta valsts šiem te bēgļiem. Libāna savu uh, iespēju robežās uh, vēlējās uzņemt visus šos uh, bēgļus, uh, taču mēs arī centāmies uh, cīnīties pret uh, bēgļu kontrabandu. Uh, Un tāpēc arī uh, atvērām plaši savas valsts durvis uh, bēgļiem no Sīrijas, un šobrīd uh, mūsu iedzīvotāju ceturtā daļa ir Sīrijas bēgļi. Tas ir milzīgs uh, skaitlis, milzīga daļa. Un varu pateikt arī to, ka šis te Sīrijas bēgļu jautājums Libānā nav tāds, kas skar tikai Libānu. Tas uh, ir jautājums, kas jārisina visam reģionam un arī starptautiskajai sabiedrībai, jo tam ir ekonomiska, uh, politiska un sociāla ietekme uz uh, visu uh, reģionu un arī uz mūsu valsts iekšējo politisko situāciju un līdzsvaru starp uh, Libānu sabiedrību tātad līdzsvaru sabiedrībā, kas uh, dzīvo šajā situācijā. Bet gribēju uzsvērt, ka Libāna negribēja uh, aizvērt savas durvis Sīrijas uh, bēgļiem. Mēs vienkārši ievērojām starptautiskos humanitāros principus. Um, Libānā ir ļoti daudz šaitņēna sabiedrība, un šī valsts, kas Eh, lielākoties eh, sastāv no mazākumtautībām, no minoritātēm, bet tās ir minoritātes, kas vēlas veidot vienu nāciju. Šī uh, valsts šajā delikātajā situācijā vēlējās sniegt palīdzību šiem bēgļiem, bet uh, valsts gribētu uzsvērt arī, arī to, ka ir eh, tāda pati atbildība, ētisko morāla atbildība arī citām valstīm. Libānai vierīgie nav jāuzņem šī atbildība. Tā pašā laikā mēs uzņēmamies savu daļu atbildības šajā delikātajā situācijā. Tātad eh, Libāna centās darīt visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu Sīrijas bēgļiem. šī drāma, ja mēs raugāmies uz to, kas uh, notiek, tad, kad mēs redzam, ka ir uh, krīze uh, kādā valstī, kad uh, bērni no šīs valsts meklē patvērumu citur, tad mums ir pienākums pret šiem uh, Uh, cilvēkiem. Mēs redzam, ka cilvēki ir spiesti kāpt laivās un doties bīstamā ceļojumā, bēgt, vienkārši tad mums viņiem ir jāpalīdz. Bet uh, uh, šī drāma nav nekas jauns, nav radusies no nekurienes, tā ir pilsoņu kara sekas. Un uh, mums arī bija pilsoņu karš, kas ilga vairāk kā 15 gadus, un eh, ja mēs runājam par pilsoņu kariem un dažādiem uh, kariem reģionā, tad ir pilnīgi nepieciešams rast tiem risinājums, tas viss ir jāizpēc, ir jārod risinājums, kas būtu galīgs uh, un kas ātrā veidā patiešām samazinātu uh, ciešanas šo bēgļu vidu un uh, kas samazinātu arī, arī šīs uh, bēgļu krīzes apmērus. Mums pilnīgi noteikti ir jāstrādā, lai mazinātu Sīrijas tautas ciešanas uh, Libānā un uh, bēgļu ciešanas, un mums ir jācīnās pret šīm problēmām. Mm Uh, cīnoties pret uh, problēmas cēloņiem. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam - Salas Balhūgī kungam. Balafam Subi, kas pārstāv Libā, Lībiju. Viņam nebija viegli ierasties pie mums. Lībijā viņš arī strādā cilvēktiesību komitejā. Lūdzu, jums tagad vārds, bet lūdzu ne vairāk kā trīs minūtes. Paldies! Assalamu alaikum, sabah nur. Awad an ashkuru ittihad. Labdien visiem! Vispirms gribētu pateikties Eiropas Savienībai par to, ka jūs mūs ielūdzāt uh, piedalīties šajā sanāksmē. Šī sanāksme notiek kritiskā brīdī, un vidusjūras uh, valstis uh, apzinājās, kādi ir riski un briesmas, ar kuriem šobrīd saskaramies. Un tāpēc gribētu pateikties par mums, mums atsūtīto ielūgumu. Lībija piedalās eh, šo humanitāro problēmu risināšanā. Mēs uzskatām, ka ir jārīkojas izlēmīgi, drosmīgi un gribētu izmantot šo sanāksmi, lai ieskicētu uh, to ietvaru, kādā būtu jārisina šīs te Sīrijas bēgļu humanitārās problēmas. Ir jāatrod arī ilgtermiņa stratēģija, kas ņemtu vērā politisko situāciju, arī šo politisko spriedzi, e, kāda ir šajās valstīs. Mēs uzskatām, ka Arābu pasaulē šobrīd e, viss mainās, jo īpaši Lībijā četrus gadus esam redzējuši milzīgas pārmaiņas e, Lībijā, bet uh, nesam saņēmuši gaidīto starptautisko palīdzību. Dažādas organizācijas mums ir sniegušas palīdzīgu roku, ir arī daudzas musulmaņu organizācijas, kuras eh, ir izrādījušas gatavību palīdzēt, un eh, ir Eh, arī noved pie tā, ka šādas organizācijas ir ieradušās mūsu pilsētās, tās ir bieži vien arī uh, reliģiskas organizācijas, eh, un mums ir bāžas, ka tāpēc lībieši cenšas pamest Lībiju, lai dotos uz citurienu kā bēgļi. Tas, kas notiek Sīrijā un Irākā un Jordānijā, uh, ir ļoti līdzīgs tam, kas notiek uh, mūsu valstī, tāpēc es aicinu pieņemt ilgtermiņa politiku. Gribētu atgādināt, ka Lībija pēc tam, kad uh, um, Kadafī režīmam pienāca gals, ir sākusi patiesu sadarbību ar Eiropas Savienību. bet eh, Lībijā bija politisks eh, apvērsums vērsts pret parlamentu, un mēs ceram, ka laika gaitā ar ANO un eh, Eiropas Savienības palīdzību mēs varēsim nonākt pie veiksmīga risinājuma, protams, arī palīdzot mūsu brāļiem arābiem. Un es šodien gribētu uh, aicināt angļu valodā. Tas, kas ir izdarīts, iemācoties, kā veidot partnerības, lai palīdzētu izcelsmes valstīm, un es gribētu uzsvērt to, ka Mm, Lībijā, runājot par Sīriju un Irāku, ir jāpanāk pārmaiņas, kas samazinās uh, migrācijas un ir jāsagrauj šie kontrabandas ceļi. Un uh, jāsaka, ka daudzās Eiropas valstīs uh, šiem kontrabandistiem ir partneri. Un tad ir jāsniedz attīstības programmas, kas ir ilgtermiņa un kas tiek novērotas, un tad mēs varēsim lepoties ar to, ko būsim sasnieguši. Uh, Un Lībijā mēs eh, ar Nacionālās vienotības valdību, kas cerams eh, sāks eh, tuvākajās dienās darboties, veidosim kopīgas operācijas, noraud, novērošanu jūrā un ir jāuzrauga arī robežu pārējais punkti. Un ir jāapmāca visu pušu uh, uh, ierēģi, tikai, ne tikai lībieši, mums ir jāapmāca arī Jordāņi un eh, citu kaimiņu valstu um, ehm, eh, pārstāvi, lai varētu risināt uh, situāciju valstīs. Mēs uh, uzskatām, ka ir jābūt reģionālām attīstības programmām un jābūt strateģiskākai informācijas apmaiņai starp dažādām aģentūrām, lai nodrošinātu drošību. Uh, lai nepieļautu nevainīgu cilvēku izmantošanu, un mums vajadzētu uh, domāt arī politiski. Šis jautājums būtu jārisina atšķirīgi nekā līdz šim tas ir darīts, un es jums vēl veiksmi. Paldies! Thank you very much! Paldies! Domāju, ka mēs visi varam jums piekrist. Mums ir jātiek galā arī ar kontrabandistiem un Bavārijā, piemēram, ir aizturēti jau 2000 kontrabandistu, un lielākā daļa no viņiem ir no Eiropas valstīm. Tas parāda, kāds ir problēmas mērogs. Manuprāt, mēs, mums ir arī atbildība par to, lai jūsu valsts varētu funkcionēt. Tagad Fatija Lajārī kundze pārstāv Marokas parlamentu un arī komiteju, kas sadarbojas ar Eiropas parlamentu. Lūdzu, trīs minūtes jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies ārlietu komitejai par to, ka uh, varam piedalīties šodienas debatēs. Uh, un tas ir svarīgs visai cilvēcei cilvēki ir pamodušies, eh, ieraugot mazā ailāna um, ehm, attēlu, kā viņš ir izskaļo, izskaļots uh, Turcijas uh, eh, pludmalē. Un mēs šeit esam, lai diskutētu par cilvēktiesību ievērošanu migrācijas plūsmu kontekstā Uh, vidusjūras reģionā, gribētu atgādināt, ka pirmā no cilvēku tiesībām ir uh, tiesības uz dzīvi. Gribu atgādināt arī, ka 83% ieceļotāji, par kuriem runāja Guteres kungs, uh, uzņemas šo risku doties nezināmā ceļā, lai bēgtu no šīs elles, kas ir izveidojusies viņu valstīs Uh, un tā ir uh, Sīrijas armijas uh, vārdarbība un tā tālāk. Gribu atgādināt, ka mana valsts Māroka uzņēma apmēram 3000 Sīrijas migrantu. Patiesībā 3000 sīriešu ir iesnieguši pieprasījumu uzturēties valstī, un es nerunāju par Zemsahāras Āfriku, jo šobrīd eh, mēs galvenokārt runājam par tiem ieceļotājiem, kas ir eh, pie Eiropas robežām. Un šeit ir galvenokārt runa par sīriešiem, afgāņiem un varbūt daži lībieši tur arī ir. Gribu arī atgādināt, ka pirms dažām dienām uz eh, stundu tika slēgta robeža starp Maroku un okupēto Melijas teritoriju jo bija tūkstošiem e, sīriešu, kas bija izvēlējušies e, šķērsot e, šo robežu. Un gribu arī atgādināt, tātad gribētu jums pateikt, ka es darbojos Marokas un Eiropas Savienības parlamentārajā komitejā, kuru vada Antonio Pincerī, kuru šorīt redzēju, un tur arī e, darbojas daži kolēģi, ko es šeit satiku, un mēs jau divas reizes esam pieņēmuši ziņojums par uh, imigrāciju, un es pati arī biju līdzreferenta par šo jautājumu. Ļoti ātri gribēju jums sniegt šo ziņojumu secinājumus esam secinājuši, ka imigrācijas e, jautājums rada trīs riskus, no kuriem noteikti vajadzētu izvairīties. Pirmkārt, e, migrantu plūsmām ir ļoti negatīvs e, tēls. Eiropas Savienībai ir vajadzīga imigrācija, lai uh, uzturētu savu sociālās aizsardzības sistēmu, un ir arī risks sajaukt migrāciju un patvērumu meklēšanu. Uh, Un trešais risks ir tas, ka varētu domāt, ka uh, migrācijas plūsmu pārvaldība ir iespējama Eiropas līmenī, nesaskaņojot to ar tranzītu un izcelsmes valstīm. Mana valsts ir gan tranzīta, gan izcelsmes valsts, un es uzskatu, ka mums pilnīgi noteikti ir daudz vairāk jādomā un daudz vairāk laika jāvēl šim jautājumam. Paldies! Herzlichen Dank. Paldies par jūsu uzrunu. Karims Alalī pārstāv Tunisiju, strādā ārlietu komitejā Tunisijas parlamentā. Lūdzu. Monsieur le Président. Priekšstādātāji, darbie kolēģi, dāmas un kungi, Ehm, dārgie parlamentārieši, paldies par šo ielūgumu piedalīties šajā svarīgajā sanāksmē, kurā tiek runāts par ļoti svarīgu un aktuālu tematu. Es runāšu ļoti ātri. Imigrācijas eh, problēma un šīs bēgļu vilnis uh, liek mums uh, rīkoties un bija arī šis uh, mazais zēns, kas tika izskalots šeit Turcijas pludmalē, un šie attēli apceļojuši visu pasauli, un arī Lībijā un citur eh, mēs redzam, kas tad eh, izraisa šos eh, imigrācijas viļņus. Mēs Tunisijā mums ir ļoti skaidra pozīcija. Mēs esam pret šo uh, tīro drošības pieeju šiem risinājumiem, vai runājot par kvotām, daž, kuras daži grib uzlikt, manuprāt, tā nav piemērota atbilde šai problēmai. Mēs uzskatām, ka ir jābūt daudz dimensiju pieejai šīs problēmas risināšanā. Protams, ir jādomā par drošību, jo ir dažādi e, tīkli un mafijas, e, mafija, kas e, eksploatē šo te cilvēku izmisumu un pret to ir jācīnās pēc iespējas efektīvākā veidā un uh, koordinējot uh, uh rīcību, bet ir jābūt arī attīstības pieejai, ir jādodas uz šīm valstīm un jāraugās, kā varētu veidot pēc uh, iespējas auglīgāku sadarbību, lai radītu darba vietas šajās valstīs, lai uh, dotu cerības jauniešiem šajās valstīs. Tātad tā ir humanitāra pieeja, jo uh, Šobrīd mēs nedrīkstam um, vienkārši radīt humanitāru katastrofu un pēc tam aizbēgt. Ir uh, jāīsteno steidzam pasākumi, lai risinātu steidzamākās problēmas. Un uh, um, mēs Tunisijā ciešam no tā, kas notika Lībijā. Mēs esam uzņēmuši gandrīz miljonu, es atvainojos, vairāk kā miljonu uh, um, bēgļu, tas bija vēl tikai pašas dažas dienas pēc uh, revolūcijas Tunisijā, kad mēs uzņēmām mūsu um, brāļus uh, lībiešus, uh, mēs viņus uzņēmām savās uh, mājās, mēs uh, uh, neesam tik bagāti kā Eiropa, un tomēr mēs viņus uzņēmām. Tātad Lībijas problēma, diemžēl, uh, radās politisku uh, lēmumu rezultātā. Tās bija kļūdas, uh, politiskas kļūdas, uh, kas to izraisīja. Mēs neatstāvam diktatūru, nemaz nē, bet ir vajadzīgi politiski risinājumi un politiska pieeja pēc militāras iejaukšanās 2003. gadā Irākā tika gāsts diktators un pēc tam nebija nekāds risinājums. Eiropa pieļauj atkal tās pašas kļūdas, rietumi pieļauj tās pašas kļūdas. Inteliģences pārstāvji Tunisijā to visu vērtē un uztver ar tādu pārsteigumu. Mēs vienkārši neticam, ka uh, Eh, Eiropa tā var eh, reaģēt. Eh, nevar vienkārši radīt kārus un vienkārši atrāt, atstāt cilvēkus likteņu varā, aizlidojot ar savām lidmašīnām. Ir jāatrisina problēma pēc būtības, ja vēlamies risināt migrācijas problēmu, jo šīs krīzes tika vienkārši izraisītas, jā, var cīnīties pret eh, diktatoriem, bet nedrīkst pēc tam visu vienkārši pamest. Paldies! Liels paldies par jūsu uzrunu. Daļēji jums ir taisnība, tas tiešām ir tā, ka noteiktos gadījumos rietumu puse ir iejaukusies, bet rezultāts nebija nekas iepriecinošs. Jūsu kritika bija pamatota un nosaucāt, jūs nosaucāt arī piemērus. Tagad Hamzadaka kungs, viņš pārstāv Turcijas ģenerālo asambleju, pār, strādā arī cilvēktiesību komitejā. Mēs gribam arī Mēs pieminējam arī to, ka Turcija uzņem ļoti daudz bēgļu pašlaik. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, deputātiem, darbie draugi. Es jūs sveicu no viss sirds. Un es esmu kopā ar saviem kolēģiem Un jūs zināsiet, ka kopš 2011. gada līdz eh, pat eh, šīm dienām, tad, kad esmu vietu, viesojies šeit, man ir diezgan grūti trīs minūšu laikā varbūt aprakstīt visu situāciju pilnībā, kāda tā ir pie mums. Mēs redzam, kā attīstās civilizācija, un mēs redzam, ka cilvēku skaits, kas bēg no savām mītnes zemēm, lai nonāktu drošākā vietā, eh, šis eh, cilvēku skaits ir pārsniedzis, pārsniedzis visas plūsmas, kas ir pieredzētas kopš otrā pasaules kara. Cilvēki bēg no savām zemēm, viņi skrien uz tām valstīm, kuras viņiem labāk ir pazīstamas. Un mēs arī redzam, kādas ir grūtības ar šiem cilvēkiem, kas tādā veidā bēg. Un mums ir jārisina ļoti svarīgas lietas, un jo īpaši jāskatās uz to, kas notiek Sīrijā. Un Sīrijā tas ir, tas, kas notiek, tas ir ļoti svarīgi notikumu Tātad 29. Eh, aprīlī 2011. gadā mēs esam sākuši saņemt pirmos bēgļus un pusotra miljona sīriešu jau ir iedušies pie mums un 2013. gadā 248 tūkstoši vietu šēšo šobušu un pārpat 250 tūkstošiem ir ieradušies arī caur mūsu robežu punktiem, ieradušies kājām un tālāk eh, dodas tālāk. Un 400 miljoni dolāru ir ieguldīti arī nacionālā plānā, lai risinātu šo jautājumu. Mēs lēšam, ka daudziem miljoniem ir jāpamet savas mītnes zemes, lai meklētu uzturēšanās vietu kaut kur citur. Un šeit ir vesela rinda sīriešu, kas mums ir aizturēti, kas ir iztaujāti attiecīgi. Un Turcija arī konstatē, ka ir apmēram 400 miljonu dolāru starptautiskās palīdzības naudas, kas ir piešķirta, ir arī centri, eh, kas ir izveidoti, lai uzņemtu šos bēglis, tie ir dažādi pakalpojumi, kas ir nepieciešami, gan eh, tehniskie pakalpojumi, sanitāra pakalpojumi, tulkošanas pakalpojumi, tas viss ir izveidot. Un tad mēs tur arī iztaujām šos bēgļus, izskatām, kas ir kvalificēti, kas atbilst kritērijiem, Attiecīgi tie tiek uzņemti mūsu teritorijā, un Turcija ļoti bieži tiek uzskatīta kā tāda parauga valsts šai ziņā. Bet eh, Rehanā un vēl citās apdzīvotajās vietās mēs esam veidojuši būves kur mēs varētu uzņemt šos cilvēkus. Mēs arī esam izveidojuši tādu tā kā ģimenes eh, centru eh, tīklu. Un mm, šeit ir arī tie bēgļi, kas ir iedušies līdz ar pirmo bēgļu vilni. Un tālāk mēs arī turpinam mūsu darbu, mēs realizējam arī mūsu izglītības sistēmas eh, piedāvājumu. Mēs uzskatām, ka ir jādod piekļuve arī izglītības pakalpojumam. 2014. gadā vairāk kā 14 tūkstoši bēgļu bija e, centušies sasniegt mūsu jūras ceļu, un tie ir arī saņemti, bet Eh, pēc 2014. gada šī statistika nav īpaši mainījusies, arī ļoti daudz ierodas no jūras puses, centiens ir šķērsot vidusjūru, lai nokļūtu Eiropā. Un eh, Schengenas zonas slēgšana liek arī domāt mums par citiem pasākumiem. E, ir bēgļu straumes ļoti lielas, kas joprojām nāk no sauszemes, pa sauszemes ceļiem. Un mums ir jātiek galā ar šo drāmu. Tā ir patiesi humanitārā krīze, kas ir e, sasniegusi šausminošas apjāms, e, arī Ailana fotografija tagad ir ļoti pazīstama bet eh, te ir runa par cilvēkiem plašākā nozīmē, ka tie ir tādi, kas ir pamesti likteņa vārā, kas paši cīnās par savu izdzīvošanu. Ir arī šie bojā gājušie, mēs zinām viņu vārdus, un mēs arī mobilizējam attiecīgi savus uh, spēkus. Mums ir uh, jāzina arī par šiem te pilsētām Izmira, Bodruma un tā tālāk, kur arī Češne. Tās ir tādas bāzes vietas, ar kurām bēgļi dodas tālāk uz Grieķiju tranzītā. Un šeit ir jānodrošina daudz maz normāli apstākļi. Ja bēg dodas tālāk arī un mums jānodrošina sanitācija apstākļi, jādod mītne, iespējas cilvēkiem nomazgāties, tāda situācija ir ļoti mm, riskanta, nestabila, un jādomā arī par šo cilvēku tiesību aizsardzību, kas ir problemātiska Arī citas Eiropas valstis ir noraizējušāk par to, kā risināt šo problēmu. Un sava priekšlikuma beigās es teiktu, ka mums vajadzētu pārtraukt runāt un vajadzētu ķerties pie darbiem. Paldies, tagad būs debates. Es vēlreiz atkārtoju, viena minūte katram runātājam precīzi, viena minūte, jo citādi mēs nespēsim uzklausīt visus brīvos runātājus. Kvēlju kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Paldies galvenajiem runātājiem, kas šodien uzstājās, un apsveicu Gutieresa kungu. Viņš ir ļoti sekmīgi strādājis, turklāt ņemot vērā nelielo līdzekļu apjomu. Es gribētu runāt par um, pārmetumiem, proti, ka teroristi uh, ierodas Eiropā un tāpēc robežas ir jāiztaisa ciet. Un ja mēs runājam par kvotām un spontānu gatavību uzņemt cilvēkus, tad rodas problēmas, un mēs dzirdam no iedzīvotājiem, ka viņi nevēlas uh, sastapties ar tādu bēgļu daudzumu un rūpēties par viņiem. Uh, Tas, ko jūs sacījāt, komisāra kungs, es piekrītu. Ir tā, ka e, Schengenas noteikumi var tikt pārtraukti uz laiku, lai labāk tiktu galā ar visu procedūru, bet ir tomēr atšķirība starp tiem, kas aiztais robežu ciet pavisam, ko komisija grasās darīt lai šo situāciju risinās un tomēr eh, šeit diferencētu. Paldies! Nākamais ārlietu komitejas referents. Paldies, priekšsādātāji, kā jau jūs teicāt, eh, ļoti pareizi. Eh, mēs interesējamies par iemesliem, bet arī par sekām, par visiem humanitāriem aspektiem. Uh, ir visi šie cilvēki, kas ļoti cietīs, tad, kad uh, kļūs augsts. Un uh, es tomēr gribētu uzzināt, kādu uh, lomu Eiropa var spēlēt, lai risinātu uh, Sīrijas uh, problēmu. Un es gribētu prasīt uh, Mogherīnī kundzei, ko jūs darāt, lai varētu uzsākt uh, šīs ļoti būtiskās iniciatīvas. Amerika un Turcija palīdz uh, Sīrijas pretiniekiem, Krievija palīdz Asādam, un uh, tad mēs jautājam uh, un um, gaidām, kad tad Eiropa rīkosies, jo šī problēma ir uh, mūsu problēma. Tieši mēs, kaimiņi, visvairāk ciešam no šīs krīzes sakām. Paldies, nākamais runātājs. Pirkopkungs. Mr. Austravičius. Ostra, Ostravičie kungs, lūdzu. Eh, Paldies! Paldies visiem, kas piedalās šīs dienas diskusijā, diskusijā par Eiropas robežu kontroles sistēmu. Tai jābalstās kopīgā rīcībā, un es ar nepacietību gaidu komisijas priekšlikumus. Šai sistēmai ir jāpapildina ar drošības eh, misijām reģionos, kuros situācija ir vissmagākā. Augstā pārstāv, jūs pareizi teicāt, ka Krievijai ir jābūt daļai no risinājuma, bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir tiek veidota šī jauna Krievija, tā saucamā, un uh, tāpat tiek sūtīti no Krievijas ieroči uz Sīriju, varbūt tiek veidota jaunā Sīrija, uh, tā nu gan nav daļa no risinājuma, bet daļa no problēmas. Par to ir jābūt globāla līmeņa pārunām. Ja mēs redzam šo tendenci, tad krīze tikai palielināsies, bēgļu būs vēl vairāk, bet stabilitāte nezvai uh, būs lielāka reģionā. Paldies! Veržjā. Paldies! Jā, kā parasti jums ir grūti ar manu vārdu. Jā, tagad eh, šī ir eh, tāda mm, eh, humanitārā steidzamības situācija, un mums ir jārīkojas. Ja, ja, mums, ja mums lūk, nav šīs migrācijas politikas, lūk, arī ir arī šī, šis rezultāts. Un ir arī dalība valstis, kas diemžēl nerīkojas tā kā vajadzētu. Jā. Uh, arī par 40 tūkstošiem viņi nevarēja vienoties, un joprojām ir 34 tūkstoši, par kuriem nevarēja vienoties arī no iepriekšējā perioda, un ir um, arī nespēja mobilizēt līdzekļus, arī humanitārie palīdzība, vai jūs eh, teicāt pati, Magrīni kundze, ka dalība valsts samazinājuši savu finansējumu palīdzībai trešajā valstī. Uh, Un man ir jautājums, ko es gribu uzdot telegrāfiskā formā. Kā mēs šķirosim šos īstos un neīstos bēgļus, ar kuriem mēs nodarbosimies un kuriem nē? Es esmu ļoti noraizējusies ar to, kas notiek uh, Turcijā un kādas sekas varētu tam visam būt. Paldies! Paldies! Viena sekunde 20, tagad Lohbīlers kundze, paldies! gribu atsaukties uz to, ko sacīja Gutieres kungs uzrunas noslēgumā. Proti mums vajag vairāk pasākumu, kas ļaus likumīgā veidā ierasties Eiropā. Daži tika nosaukti, bet vajadzīgi vēl citi. Varbūt Avramopulas kungs varētu atbildēt uz šo, kas tas varētu vēl būt. Un ja būtu vairāk legālo iespēju, tad līdz ar to arī kontrabandistu darbībām tiktu darīts gals. Tāpat runa bija par to, ka jāsadarbojas ar trešajām valstīm un daudzas idejas, kas ir minētas dokumentā no ārlietu dienesta, es varu atbalstīt, bet runāt par hartumas procesu, Jūs runājāt par Eritreju. Šeit ir lēmums uh, piešķirt vēl vairāk atbalsta, bet ar kādiem nosacījumiem jūs grasāties to piešķirt? Jo tā taču arī ir valdības atbildība, ka cilvēki laižas prom ne jau, bad, ne jau nabadzības dēļ, bet uh, tāpēc, ka tiek apspiesti. Parties, paldies, Karverkungs. Karver. Calvo. Calvo. Sorry. Paldies, priekšēdētāji. Um, Roberts Vilsons, kurš Pagājušajā nedēļā mēs dzirdējām Junker runu un, attiecīgi, dažkārt aplaudēja vairāk Eiropas Savienības saistības saklausot, tomēr dalībvalsts nevienmēr piekrīt praktiskā īstenošanai un ne, nemaz nerunājot par kancleru Merkel, tā ir izņēmums, bet mēs zinām arī par Ungārijas pieeju. Uh, Kas man pārsteidz, manā partijā šāda pieeja tika kritizēta, ka, ka, bet komentāri atkarīgi no tā, kas tos izdara. Mūs atbalstīts par šo te bēļu krīzi kas, e, kas atceramies arī Ungārijas revolūciju, mana vecmāmiņa 56. gadā arī bija uzņēmusi kādu bēglu, tā kā nedomājiet, ka Eiropas e, Savienības institūcijām tagad ir Eh, kaut kāda jauna ideja par to, kā risināt patvērumu došanu, ņemot vērā, ka mans vecās arī bija bēglis. Eh, tā mm, šeit, eh, jebkurā gadījumā, ir pilsēta, tas kur ir 3 miljoni cilvēku. Kā mēs varam sniegt palīdzību bēgļiem, ja mēs runājam par šādiem skaitļiem? Un varbūt vajadzētu ņemt to vērā arī kā variantu. Mēs šodien uzklausījām arī Libānas ministru par to, kā tiks uzņemti uh, Sīrijas bēgļi. 2% no tiem varētu būt arī izsiskaujinieki. Un es Eh, arī domāju par kristiešiem. Varbūt, ka, ka kristieši, piemēram, baidās ieiet šajā sīriešu bēgļu nometnēs, ko jūs darat, lai šo humanitāro krīzi risinātu? Paldies, lūdzu, respektējiet arī savus kolēģus. Borgēzio kungs. Grācija. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī Tunisijas pārstāvjiem beidzot tika runāts par patiesajiem bēgļu krīzes mērķiem. Paldies visiem, kas organizēja šo pasākumu. Varbūt mums biežāk jārunā ar šīm valstīm, Maroku, Tunisiju un tā tālāk. Viņiem ir daudz skaidrākas idejas par to, ko darīt, nekā Eiropiešiem. Ir jāķerās pie problēmas iemesla, pie tā, kas izraisa šo problēmu. Ko, Eiropa cīnās pret kontrabandistiem šobrīd, un uh, laivas tiek apšaubīt, apšaudītas, bet mēs taču nevaram šaut uz bēgļiem, attaisnojoties ar to, ka cīnāmies pret kontrabandistiem. Mums ir tiesības, eh, mums ir dažādi noteikumi un likumi, un mēs apgalvojam, ka Schengena ļauj kontrabandistiem tā īsti izpausties. Vācijā ir ieradušies arī daudzi bēgļi, Paldies! Jūs varat, protams, domāt, ko gribat, bet jums arī ir laiks viena minūte. Un man līdz šim nebija zināms, ka grieķu, serbu un ungāru serbu un arī vides, vidusjūras robežā uh, ir Schengenas robežas. Tā nu gan tas nav. Nākamais runātājs Plenkoviča kungs. Runājot par vakardienas sanāksmi, padome, man ir divi jautājumi. Kā ir paredzēts labāk pārvaldīt robežas, ārējās robežas, un kā par Rietumu Balkānu eh, bēgļu plūsmas regulēšanu, kā veicas ar konferences organizēšanu? Paldies! Vielen Dank, Herr Paldies, priekšādātāji. Uh, Sipelas kundze, Eiropas parlaments jau daudzus gadus gaida skaidru politiku un rīcību no dalību valstīm, bet tas, kas vakar tika pieņemts, tas apliecina kārtējo atteikšanos vai novilcināšanos. Un, manuprāt, vajadzētu darīt tā, ka visas valdību vadītājus eh, ieslēgt telpā, kamēr viņi vienosies. Un daudzos pantos ir runa par robežu kontrolu un atgriešanas politiku, bet tas arī ir viss. Šeit ir teiks, ka komisija ir vienojusies ar dalībvalstīm par vislabāko atrisinājumu, kas jāatrod vai jātīsta, bet e, īstenībā ir vajadzīgi konkrēti priekšlikumi par bēgļu uzņemšanu. Un vēl tiek skaidroti, kas, ko nozīmē ātri un efektīvi pasākumi. Un šī septembra padomes sanāksmē vairākas dalību valstis ir apņēmušās izpildīt savu solījumu, kas tika dots pavasarī šī gada novembrī. 9. septembrī komisija ir, ir izdevusi paziņojumu, ka šeit ir šis jautājums jāskata kā prioritārs Es atvainojos, bet parlaments par komisijas priekšlikumu jau ir pieņēmis rezolūciju pagājušajā nedēļā, kurā mēs uh, runājam par bēgļu krīzi visdažādākajos reģionos. Mums nav laika organizēt kārtējās ministru un valdību sanāksmes, mums ir jārīkojas bez kavēšanās. The... Lūdzu, neizmantojot ļaunprātīgi jums eh, piešķirto runāšanas laiku. Mums ir parlamenta likumdošanas procedūra, kas ir jāievēro saistībā ar padomi. Padome ir pie vainas, ja mēs netiekam uz priekšu. Mēs Varam, protams, ieslēgt, vai varētu runāt par to, ka var visus ieslēgt vienā telpā, bet situācija ir tāda, ka ir nepieciešama vienošanās ar balsu vairākumu. Tas būtu pareizi. Es atvainojos, es jums nedevu runu vārdu. Es vienkārši iz, ironiski izteicos par dalību valstīm, saka Sipelis kundze. Pirmais, ko es teicu, ir nepieciešams nu, nonākt pie lēmumu, kas tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Jau vairākus desmitus gadu arī mana valsts bloķē šādu iespēju, tāpēc arī normālajā likumdošanas procesā nav iespējams vienoties. Tas attiecās arī uz manu dalību valsti. jo mēs atkal dzirdam, ka Eiropas līmenī attiecīgais jautājums nav Eiropas kompetencē. Un ar to beidzot būtu jātiek galā, lai mēs varam normāli veidot likumdošanu. Vaigela kungs. Think... Paldies, Paldies. priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir svarīgi skaidri pateikt, ka Uh, Eiropas parlamentam ir jāuzņem savu atbildību un jāatbalsta tie, kam kaut kas ir jādara. Vispirms Mogherīnī kundze. Viņai droši vien ir vislielākā opozīcija, ar ko jācīnās, jo ir daudz ietekmīgu cilvēku Eiropā, kas nevēlas to, ka Eiropa vienoti rīkotos. Manuprāt, ir bīstami šajā situācijā tagad pieņemt šo te selektīvo attieksmi Uh, labās, sliktās valstis, austrumu, rietumu Eiropas valstis. Es aicinu mūs visus atturēties uh, no uh, šādiem marķējumiem, jo ir gan vienā, gan otrā pusē lieliski solidaritātes piemēri. Es domāju, ka mūsu diplomātiskajos centienos mums vajadzētu censties iesaistīt visas iesaistītās puses, nevienu nediskriminējot un neizt neīstenojot šeit nekādus aizspriedumus - Irāna, Krievija, Katāra, Saudārābija un citi. Mums ir jāatzīst, ka esam paši pieļāvuši smagas kļūdas pēdējos 15 gados. Paldies! Grazie, Presidente. Vorrei fare una domanda. Paldies, priekšsādātāji. Man ir kas sakāms par kādu konkrētu operāciju. Man ir jautājums augstie pārstāvai ļoti konkrēts. Mm, tagad notiek pārēj uz otro un trešo posmu, tātad jautājums. Vai tajā, ko ārlietu ministrs Lavrovs pieminēja par to, eh, vai eh, ANO eh, Krievija piekritīs tam, ka ir jāapkaro eh, kontrabandistu bandas. Ko tas nozīmē? Un šeit eh, nav arī nekādas eh, skaidrības. Bieži vien šie kontrabandisti ir ļoti tālu un arī Lībijas teritorijā. Tagad ir jautājums, kādas mācības tad Eiropa ir guvusi no pieļautajām kļūdām. Un uh, atsaucot arī to, ko teica Tunisijas pārstāvis, proti, ka mēs uh, esam arī līdzvainīgi šajās problēmās. Tiemžēl mans laiks ir beidzies. Paldies. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag skulle vilja ta upp en fråga. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribēju arī atsaukties uz kādu jautājumu, ko daudz citi minēja, un tas ir tas, ka uh, dalībvalsts nav gatavas uh, dot savu ieguldījumu, atbalstot tos cilvēkus, kas ir uh, cietuši no krīzes un sniegt starptautisko palīdzību. Šis 0,7% mērķis, jā, labi, ir jābūt vairāk humanitārajai palīdzībai, bet ir jābūt arī ilgtermiņa palīdzībai. Uh, es gribētu ostver, uzsvērt to, cik eh, svarīgi ir eh, nodrošināt, ka eh, pietiek līdzekļi gan humanitārajai palīdzībai, kas ir jāsniedz šobrīd, nekavējoties un arī ilgtermiņā. Paldies! Nu, ne. Ich meine schon gewesen. Das Wort hat jetzt. Tagad vārds Šefhauser kungam. Merci, Président. Paldies priekšsēdētāji par šo sanāksmi, tā ir ļoti noderīga. Gribēju tikai atgādināt, ka cilvēktiesību vārdā, kā to uzsver Tunisijas vēstnieks, esam eksportējuši uh, haosu. 500 tūkstoši uh, mirušo Irākā, uh, eh, 200 tūkstoši mir mirušo uh, Lībijā, un tagad mēs importējam šo te uh, uh, haosu, kuru uh, eksportējām, un to mēs saucam uh, par tiesībām cilvēkiem uh, aizbēgt no šī ārējā haosa, un tas ir pamatot. Bet es gribēju runāt arī par tiesībām uz kultūru, identitāti, īpašumu, drošību, uh, kā mūsu līdzpilsoņiem tādas tiesības ir, un mēs nedrīkstam uh, viens tiesības pretnostatīt citām. Uh, Es gribētu atsaukties uz Guteres kunga priekšlikumu, kas man šķiet pozitīvs. Protams, ir jāizveido legāli ieceļošanas ceļi un e, ir jānošķir patiesie bēgļi no pārējiem migrantiem. Un e, pretējā gadījumā šā, šī situācija mūs vienkārši nospiedīs. Thank you very much. Liels paldies, augstās pārstāvs kundze, man bija liels prieks uzklausīt, ka mums ir vienotība attiecībā uz ārējām darbībām. Mēs arī ļoti labi cīnāmies ar simptomiem, bet mums nav šobrīd instrumenti, kā risināt šo dramatisko situāciju. Kurš eh, tad veiks šo um, netīro darbu, proti uh, iznīcinās šos barbarus? Tas ir tas, ko daudz cilvēki jautā. Mēs redzam simptomus, mēs redzam miljoniem cilvēku, kas ierodas pie mūsu Eiropas robežām. Uh, Un uh, mums vajadzētu uh, darīt daudz vairāk humāno vērtību vārdā, uh, daudz vairāk bēgļu labā, bet no otras puses, ja cilvēki ir zaudējuši jebkādas cerības atgriezties mājās, tad uh, dramatiskā situācija tikai pastiprināsies. Kā Eiropas Savienība varētu aicināt uh, citas iesaistītās puses rīkoties, jo ja mēs nerīkosimies, tad uh, situācija tikai sāsināsies. Paldies! Grazie! Paldies! Jā, varbūt mums vajadzētu nedaudz vairāk paraudzīties uh, spogulī pašiem uz sevi. Tā ir ne tikai ārēja, bet arī iekšēja krīze. Uh, Mēs neesam neko darījuši kopš 2004. gada, lai eh, veicinātu Eiropas integrāciju, un tāpēc eh, arī ir šīs eh, valsts slēgtās robežas. Pēdējos gados mums nav izdevies nekādu izvē, izlēmīgu lomu spēlēt, risinot krīzes un konfliktus. Bet gribētu pajautāt pāris lietas augstajai pārstāvei. Mums ir vajadzīga nauda ir svarīgi, lai būtu labāka patvēruma noteikuma Eiropā, un es gribētu arī uh, lūgt jūs izveidot humanitāru koridoru. Manuprāt, tas ir uh, labākais veids, kā cīnīties pret cilvēku kontrabandu. Paldies! Paldies priekšsēdētājiem! Es uzskatu, ka vakardienas padomas sanāksmes uh, rezultātu var uh, uh, nosaukt par katastrofālu. Ir cilvēku katastrofa, uh, tūkstošiem uh, bēgļu meklē patvērumu mūsu valstīs, bet vakar uh, ministri nevarēja vienoties ne par kvotām, ne par solidaritāti, un tā ir pilnīga izgāšanās, jo uh, tādējādi tiek satricināti paši Eiropas Savienības pamati. Uz kārts ir likta uh, Schengen zonas nākotne un ticamība, viss uh, eh, humanitārisma un uh, solidaritātes koncepts ir absolūti uh, nepieciešams runāt par uh, cilvēktiesību ievērošanu, kas ir mūsu pamatvērtība un ko tad nozīmē mūsu uh, solījumi un apņemšanās, tad, kad cilvēki bēg, uh, lai glābtu savus dzīvības. Mums ir jābūt eh, koordinētiem savā reakcijā, un es esmu ļoti vīlusies. Mums ir nepieciešama vienotība un nevis vienbalsība. Kāpēc eh, nevarētu balsot nākamreiz padomē? Mums ir jāizrāda solidaritāte cilvēkiem, kas uh, ir devušies bēgļu gaitās, bet dalībvalstis šķiet ir aizmirstušas tās pamatvērtības, uz kurām ir balstīta Eiropas Savienība, uz, kam, uz kurām tā tika veidota. Paldies, ka devāt man vārdu. Godātie kolēģi, es arī eh, varu piekrist Mogarīnī kundzes eh, paustajiem vārdiem, eh, proti es esmu arī vīlies. Junker kungs arī teica, ka vienīgais risinājums ir eh, eh, nodrošināt legālus un drošus eh, ieceļošanas veidus šiem cilvēkiem, bet kā to izdarīt? Ir arī direktīva, kas to kopumā aizliedz. Tad tika teikts, ka dalībvalstis nesniedz vajadzīgo atbalstu. Tad tagad ir pienācis laiks uzdot jautājumu, kāpēc dalībvalstīm un tautām vairs nav uh, Uh, sajūta, ka uh, Eiropas Savienība ir viņu savienība. Un tad šie te kāri, kas ir izraisījuši šīs katastrofas, tie arī ir jāpārtrauc, lai pārtrauktu asins izliešanu un pārtrauktu šo spirāli. Paldies! Tagad manais kokundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Avem într-adevăr nevoie de... Paldies, priekšsādātāji. Mums ir nepieciešama solidaritāte un kopīga proaktīva stratēģija no mūsu, no komitejas, no padomas un no parlamenta puses tiek gaidīta izlēmīga rīcība, lai šo situāciju risinātu. Bet Eiropas Savienībai ir tādas uh, nepabeigtas atbildes. Man ir jautājumi, kādi politiski risinājumi jums ir Eh, padomā, eh, ko jūs esat plānojuši, kā komisija ievēros savu solījumu sniegt eh, Libānai, Turcijai un citām valstīm finanšu palīdzību, kamēr ir vajadzīgi finanšu resursi, lai palīdzētu bēgļiem. Un vai jūs domājat arī par politisko un finanšu resursu koncentrāciju, lai um, apslēpētu šos konfliktus? What had wer war das jetzt? Das, äh, Herr Freund. Freunde kungs, lūdzu. Thank you very much, um, and thank you all for you. Paldies, un liels paldies jums visiem par atklātiem vārdiem. Ja jums visiem trim būtu vara, tad eh, krīze jau tagad būtu atrisināta. Bet tagad pāris vārdi no manas puses. Eiropas Savienība liek vilkties eh, bēgļiem un pati sev. Mēs eh, liekam uz spēles visu, par ko iestājas Eiropas Savienība. Uh, un Mogherīnī kundze ļoti precīzi norādīja, ka mūsu vienotības trūkums arī ietekmē to, ka mēs nevaram efektīvi darboties. Ko mums vajadzētu darīt? Mums ir jāpārliecina mūsu draugi, ka migrācija nav vienvirziena iela. Piemēram, tad, kad simtiem tūkstošu uh, bēgļu devās uz Čikāgu, viņiem to nevajadzētu aizmirst. Mums ir pēc iespējas drīzāk jāīsteno uh, tāda stingra uh, pieeja pret Sīriju, Krievijai un ASV, taču arī ir viņu interesēs šo karu pārtraukt. Kirkopkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Es pilnībā piekrītu tam, kas jau tika teikts, proti, ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jārod ilgtermiņa atbilde, kas neapdraud bēgļus, viņus bēgļu ceļā un arī kontrabandai nedod iespējas. Es biju atbildīgs par Bosnijas jautājumiem un uh, Es gribētu jautāt, kā komisija gatavojas pārvietot eh, bēgļus no bēgļu nometnēm. Manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā var piedāvāt tādu eh, ilgspējīgu risinājumu, jo pretējā gadījumā ir šis haoss un problēmas, un tas nav ilgtermiņa risinājums. Paldies. Ist sie da? Doch, da. Ja, dann hat Frau Intel das Wort. Yes, thank you, Chair. Paldies. Es arī atbalstu to, ko teica citi, bet vispirms gribu zināt, kāpēc dalībvalstis būtībā atsakās pieņemt lēmumu, kad viņas grasās to darīt, un otrs kom, jautājums komisijai. Es zinu, ka ir ierobežoti gan līdzekļi, gan kompetence, un mēs lielā mērā esam atkarīgi no dalībvalstu valdībām, bet kāpēc? komisija efektīvāk neizmanto esošos instrumentus. Ungārija e, grasās izsludināt ārkārtas stāvokli un draudz e, bēgļiem ar trim gadiem cietumā, tad komisija noteikti var iejaukties un piespied dalību valsti ievērot vismaz starptautiskās tiesības un Eiropas Savienības likumus. Paldies! Dijas Tepemēras kungs. Muchas gracias, señor presidente. A ver, desde ayer hasta el... Paldies, priekšsēdētājiem. Mēs jau runājam par šo jautājumu vismaz pēdējās <clears throat> trīs nedēļas, tomēr mēs neesam uh, nonākuši pie e, risinājumu 23 dienas ārkārtas situācijā, kas, kādā veidā mēs transportēsim, kā mēs sadalīsim, ko mēs darīsim. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un e, man jau ir daudz gadus, es e, atceros kaut ko līdzīgu pirms 28 gadiem dēļ Miloševiča rīcības arī Balkānos bija nepieciešams pārvietot lielas iedzīvotāju masas. Un tajā laikā mm, liels finansējums tika piešķirts gan Serbijai, gan Grieķijai, gan citām valstīm, kas mm, tiešām tik galā uz vietas ar šo situāciju. Paldies. Pitšuls kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu varbūt izgaismot divas, eh, divas procesus, kas šobrīd ir saistīti ar eh, plūsmām un arī saistīti ar riskiem pēc eh, Ungārijas rīcības Serbijas iestādes ir paziņojušas, ka tie, tās izvietos militāro spēks uz robežas, lai šie bēgļi neatgrieztos no Ungārijas atpakaļ uz Serbiju. Eh, tas ir ļoti riskanti, jo tādā veidā uz robežām tiek izvietoti dažādas uniformas eh, tērpaus karavīri un ļoti nestabilos apstākļos tas notiek. Turklāt vēl lielākas eh, problēmas varētu izraisīties dēļ šīs bēgļu krīzes. Šeit ir arī vispārējās vēlēšanas, kas tuvākā laikā notiek notiks eh, tranzīta valstīs tuvākajā nākotnē, un tāpēc es arī atbalstītu tādu visaptverošu pieeju, lai mēs varētu piedāvāt pilnīgu partnerību ar Rietumbaltām valstīm, arī Turcija un citām valstīm, kas ir ap eh, Sīriju, bet vispirms mums vajadzētu vienoties pašās, nu, pašiem savā starpā. Paldies! Un dua. Muchísimas gracias, presidente. Sí, lo ha, lo ha pronunciado fenomenal. Bien, eh, yo quería. Labi. Man ir jautājums e, pārstāvjiem. Vai jūs varētu pateikt konkrētus skaitļus, cik daudz naudas būtu nepieciešams, lai mēģinātu ko sakārtot, lai šīs apvienoto nācēju programmas varētu strādāt? Vai jūs varētu nākt klajā ar savu veidu aplēsēm, cik daudz naudas vajadzētu, lai palīdzētu tām valstīm, kuras šobrīd uzņem lielāko bēgļu plūsmu? Uh, un vēlētos noteikti pateikties arī tām valstīm, kuras uzņem bēgļus. Tātad, eh, cik daudz naudas būtu nepieciešams un cik daudz mums Eiropai vajadzētu uzņemt? Es eh, tiešām kaunos par padomas rīcību. Padome vispār nedomā humanitāros uh, humanitāros apsvērumos, un Eiropas parlaments jau ir brīdinājis par šo situāciju pirms vairākiem mēnešiem, pirms mēs devāmies vasaras atvaļinājumā. Komisijai ir jādara vairāk. Broka kungs. Tagad Gāler kungs, paldies. Viens jautājums Abramopolus kungam. Vai kāds ir formāli mēģinājis nos, noskaidrot, vai vakar padomas sēdē bija kvalitatīvais vairākums, ja būtu bijis balsojums par kvotām. Tātad eh, par to, kas šobrīd notiek uz Ungārijas robežas. Liela daļa bēgļu, kas ierodas Eiropā, Eiropas, teiksim, geogrāfiskajā teritorijā, bet ne savienībā ir bijuši jau iepriekš. Uh, Vai jums šķiet, ka mums vajadzēja daudz ātrāk atbalstīt Turciju un novirzīt turp eh, lielākas naudas summas, lai viņi varētu palīdzēt tur nonākušajiem bēgļiem? Un tagad, eh, pirms eh, Turcijā notiek vēlēšanas, mēs viņiem tā kā piedāvājam palīdzību, bet vienlaicīgi mums ir jācīnās arī pret Turcijā plaši plaukstošo cilvēku tirzniecību, kas eh, dažādos eh, transporta, teiksim, kuģu formās mēģina cilvēkus pārvest uz mazajām Grieķijas sariņas saliņām. Gomes skundze. Es uzskatu, ka komisijai ir jāizmanto tā svara, lai uzspiestu dalību valstīm kvotas un pieņemt bēgļus. Un arī, lai šos bēgļus adekvāti izmitinātu. Proti dalību valstīm ir jāīsteno dzīvē Eiropas vērtības. Kā jau Gataras kungs teica, Ja jau mēs neievērosim un necīnīsimies paši par mūsu vērtībām, tad kurš to darīs? Es e, pati Irākā esmu tikusies ar dažādiem pārstāvjiem, un e, vēl jau mēs neesam pieredzējuši visu apagēju. E, cilvēki ieradīsies Eiropā, gribam mēs to vai nē. Viņi rāpsies pāri, rāpsies pāri mūriem, nāks iekšā pa durvīm un logiem, un tā ir dalību valsts atbildība, ka tās uh, nekoordinē savu rīcību, jo humanitārā palīdzība ir ārkārtīgi būtiska, bet mums ir jāizmanto arī diplomātiskās sviras, lai pārtrauktu šo ielgušo konfliktu Sīrijā. Un eh, mums ir jābūt gataviem, mums ir jāstāv abām kājām uz zemes. <clears throat> un eh, Lībija nespēs tikt galā ar tās priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. For last sentence. Mrs. Theo House. Theo House, skundze, lūdzu. Θα περιοριστώ μόνο σε ένα ε, τμήμα του προβλήματος. Ξέρετε, es runāšu tikai par vienu problēmas pusi. Es gribu runāt par tiem, kas ir uh, atstājuši īriju un sirāku dēļ, e, sīriju un irāku dēļ konflikta. Viņi grib e, pēc iespējas ātrāk atgriezties, es runāju par tiem cilvēkiem. Un šī iemesla dēļ mums nevajadzētu pat, pretoties un apturēt šo cilvēku plūsmu, kas bēg uz Eiropu, sakarā to, ka viņa dzīvība ir apdraudēta. Uh, dzīvība šeit ir cena, un uh, tāpēc, viņi, ka viņi nevarēja uzturēties drošos apstākļos savā valstī, viņi bēg, bet uh, ir jādara tā, lai uzņemošā valsts arī varētu izkontrolēt šo situāciju un arī nodrošināt iespēju atgriezties. Ne, mēs nevaram pieļaut, ka šie cilvēki mirst vidusjūrā, ir nepieciešams, eh, ka visi tie, eh, kas ierodas Eiropā, viņiem būtu arī iespēja atgriezties vai arī ceļot tālāk, kā Džemis Kāters jau ir teicis. 60 gados par Kipras bēgļiem Un tāpat laikā arī politiķi izstādās par šo jautājumu, un situācija bija līdzīga, tas pats arī tagad visiem bēgļiem ir vienāda doma bēgt no kara, viņi bēg, lai saglabā savu dzīvību, mums ir jāatbalsta pirmajās līnijās. Tālāk dalīkums. Let me start by commending. Jā, un eh, es vēlētos eh, mudināt komisiju strādāt pro, proaktīvi, un īpaši tas attiecās uz Mogrīni un Abramopolus. Solidaritāte un eh, palīdzība starp dalību valstīm ir ārkārtīgi būtiska, bet tas ir ļoti būtisks solis. Pēc vakardien notikušā vēlos pateikt, ka nav pilnībā pieņemami, ka ir tādas dalību valsts, kuras apgalvo, ka tā nav viņa problēma, nodarboties vispār ar šo migrantu plīsmu plūsmu nāk no Maltas un migrantu plūsmu no Lībijas man interesē īpaši. Krīze Lībijā netiek risināta, tāpēc man lielā mērā iepriecināja, ka šķiet izdosies panākt vienošanos Eiropas Savienībā palīdzēt Lībijai. Jo, protams, Lībija ir ārkārtīgi svarīgs partners mums un vienotas Lībijas eksistēšana un nosargāšana mums ir ārkārtīgi svarīga. Dialogs. Vēlos griezties pie komisijas ar lūgumu mudināt, lai Maltas, Maltā paredzētais samits būtu veiksmīgs un mēģināt risināt iemeslus, nevis tikai sekas. Marijāna, nākamais eh, Kirčika kungs no Aldas grupas lūdzu. Ceru, ka izrunāju jūsu uzvārdu pareizi, saka Marais kungs. Nākamais Lopes Agilāra kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies eh, par eh, ļoti auglīgajām diskusijām un vēlētos pateikties arī augstajiem viesiem. Laika mums nav daudz, tāpēc eh, mēs nevaram tagad šeit mēģināt visu acīs izsaukt asaras, bet mums tomēr ir jākritizē dalību valsts. Komisijai ir jārīkojas, aizmirsīsim dalību valsts, mēs tur neko nevaram iesākt. Komisijai ir jārīkojas. Pie tām tas prasa ne tikai politisku grību, bet eh, runa iet arī par dažādiem starptautiskiem līgumiem, kurus šobrīd Eiropa pārkāpj. Tātad Dublinu mēs jau esam eh, apglabājuši, bet varbūt, ka vajadzētu domāt par jaunu Dublinu, ko darīt ar ļoti daudzajiem patvērumu meklētājiem un eh, kā palīdzēt ar dažādu papildus finansējumu risināt šīs ārkārtas situācijas, kuras gāžās pāri Eiropas dalību valstīm. Un visbeidzot, ko mēs varētu darīt, lai Eiropā visaugstākajā līmenī tiktu pieņemts lēmums un lai mēs vienotā balsī runātu apvienoto nāciju drošības padomē. Prieksēdētājs, e, kolēģi, dož, dod vārdu paēt kungam. Nē, viņš nav. Atkal es laikam nepareizi izrunāju, bet nē, viņš vispār nav klāts. Tātad kolēģi jau dodas prom. Un pēdējais runātājs ir Greiskungs. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas un vairāk Eiropas Eiropas Savienībā. Tas, ko Junkera kungs eh, pagājušajā nedēļā Strasbūrā teica savā uzrunā Eiropas parlamentam, bija ļoti būtisks. Un tagad eh, domāju, ka mums ir jāsāk pildīt tas, eh, uz ko viņš mūs pamudināja. Komisijai un parlamentam ir jādarbojas saskaņā. Mēs vēlamies uzņemties atbildību, mēs vēlamies eh, darīt visu, lai nākamā ārlietu ministru tikšanās nestu tādu rezultātu, kāds tas mums būtu pieņemams. Un, eh, protams, arī starptautiskās konferences gatavošana ir ārkārtīgi būtiska, bet kā jau Gotēras kungs teica, mums ir jādomā arī par plānu B. Ko nozīmē plāns B? Sadarbībā ar komisiju un ar apvienoto nāciju bēgļu ģenerāldirektorātu mums ir jāsāk strādāt. Mums ir jāmēģina apkopot un apzināt visu to palīdzību, ko mēs esam gatavi stri, skries, sniegt. Murais kungs. Tā tad, jā, ir vairāk kolēģi, kur tā kā nav ierakstīti manā sarakstā. Tā tad Broka kungs laikam ir aizmirsis kādus ierakstīt. Es nezinu, es tagad nevaru atbildēt par viņu sarakstu. Kolēģis došu jums vārdu, bet nerunājiet ilgāk par vienu minūti. Parņokungs, lūdzu. For one minute, please. Oui, merci, Paldies par šo atbildi. Es vienkārši gribēju atgriezties pie priekšlikuma, ko jūs teicāt augstā pārstāvē. Jūs e, teicāt, ka mums vajag fokusēt savu palīdzību uz kaimiņu valstīm, kas ir ap konfliktu, kas arī uzņem bēgļus, kur ir pat vairāk, vairāk miljoni ir aizbēguši. Uh, tad, tad tā būs Lībija vai Jordānija, un tur arī ir bēgļi, un um, šie bēgļi dzīvo lielās grūtībās, un tur droši vien arī ir kādi bēgļi, kas grib ierasties šeit, Eiropā. Mums ir jāfokusē šī daudzu miljardu eiro pakete, lai šī te pakete tiktu izmantot ļoti ātri, lai dotu arī izglītības iespējas nodrošināt izglītināšanu līču valstīm un uh, un um, citām valstīm ir jāsaņem informācija par šo finansējuma ietvaru, un kā jau tas ir bijis jau daudz gadu garumā, mums ir miljārdiem eiro, kas tiek izmantoti, var, mums ir bijuši šie finansējumi, kas izrādījās ne, nespējīgi nodrošināt risinājumu. Kolēģi, es atvainojos, lūdzu, vienu minūti katram, kas tāldo kungs, vienu minūti. I'm taking these speakers on the basis you're going to do one minute. Grazie, Presidente. Paldies, priekšsēdētā. Es gribēju arī sveikt mūsu viesus. Mēs šeit runājam par imigrācijas cēloņiem, kas izraisa visu šo procesu. Bet ir svarīgi arī izvērst dialogu. Daži kolēģi pirms dažiem mēnešiem skatījās uz maniem kā uz jocīgo, kad es eh, teicu pirms vairākiem mēnešiem, ka arī Krievija jāiesa, jāiesaist risinājumu meklējumos. Bet eh, ko es gribēju teikt? Es eh, gribēju runāt par subsahāras Āfrikas iedzīvotāju eksploatāciju. Šeit man ir prātā kāds piemērs. Ziņojumam, kur mēs runājam par konfliktu izbēgšanu, tam ir jābūt prioritāram. Un ir jānorošina resursu piešķiršana lai šie konflikti izrakteņi eh, netiktu tirgoti, tirgu, tad tie izrakteņi, kas nāk no konflikta zonām, lai viņus netirgotu un lai negūtu peļņu attiecīgi cilvēki un arī nevajadzētu pieļaut zemes sagrābšanu. Ja mēs nevarēsim dot tādu drosmīgu atbildi, drosmīgi nereģēsim, tad eh, mēs vienkārši raudāsim par upuriem un tas nevienam neko nedos. Eh, Džireka kungs priekšpēdējais ir viena minūte, lūdzu jums. Paldies priekšsēdētāji! Lai atrisinātu šo problēmu, vispirms ir labi šī problēma jādefinē. Un visas šīs deklarācijas, kas ir nākušas no Junkera kunga trešdien, kad viņš runāja savu runu par stāvokli Eiropas Savienībā, Magrīnī kundze, man tas absolūti neko nedod jauni likumīgās migrācijas veidi. Tas nozīmē, ka tie cilvēki vēl vairāk gribēs ierasties Eiropas Savienībā. Un tas radīs atkal lielāku šķelšanos starp mūsu valstīm, un tā ir problēma. Mēs tagad nevaram vienoties par palīdzību, par bēgļu uzņemšanu. Bet eh, problēma ir tāda, ka ja mēs atvērsim arī likumīgās migrācijas kanālus, tas eh, Eh, izraisīt vēl lielāku migrāciju, un tad centrālās Eiropas valsts būs vēl sliktākā situācijā, kā rietuma Eiropas valsts tagad. Un otra doma, Broka kungs teica, ka esot arestēti divi kontrabandisti, bet kas, nu, kas notiek ar viņu laivām, vai tās ir arestētas? Tālāk pēdējais runātājs Elī Kunze. Paldies priekšsēdētāji. augstā komisārei ir e, taisnība, arī Gutieru kungam var piekrist, ka ir iespējams e, tikt galā un pārvaldīt šo plūsmu, bet ir jāsņemas visiem. Pagājušā gadā sešas valstis no 28 valstīm apstrādāja lielāko daļu šo patvērumu meklētāju pieteikumu. Mums ir jābūt solidāriem un ir jāuzņemas pilnīgi visiem atbildība, tā, tā kā tas ir paredzēts līgumos Tāpēc ir jānosaka obligāto kvotu sistēmu. Un eh, daži mani kolēģi par to jau runā kopš aprīļa. Šādas obligātās kvotas ir nepieciešams, un tas ir vienīgais eh, risinājums. Atsevišķi dalībvalsts ir ārkārtīgi egoistisks, um, tāpēc es gribētu pateikties Mogherīnī kundzei, kas runāja par, um, par to, ka šeit nav saskaņas ar pārējām un iekšējām politikām, un mums ir arī jāanalizē cēloņi, kāpēc tas tā ir ir arī reģionālā eh, nestabilitāte, ir arī dažādi ienākumi mūsu valstīs, ir tikai daži iemesli. Paldies! Ulmajā. Tagad Holmajeras kundze lūdzu vienu minūte. Man ir tikai lūgums. Ar, esmu arī budžeta komitejā un man ir lūgums pasākumiem humānai palīdzībai Serbijā un citur, lai mēs pieņemam lēmumu par šiem pasākumiem, nevis 16. gadā, kad ziema jau būs pagājusi un otrs, vai Eiropol, vai EAS, vai eh, kaimiņa attiecība politika un tā tālāk. Es nesaprotu, kā var samazināt padomē šo finansējumu kaimiņa attiecību politikai. Gluži otrādi ir jāpalielina līdzekļu apjoms, lai vispār mēs varam sekmīgi kaut ko izdarīt. Tagad eh, visi ir tikuši pie vārda, kas vēlējās. Es atvainojos, saka priekšādētājs. Daudzi vēlējās vēl runāt, man ļoti žēl, bet vairāk nevarēšu nevienam dot vārdu. Mēs jau esam iekavējuši. Tagad kurdī kundzei vārds, Valenciānī kundze inicēja šo vizīti. Kurdī kundze, lūdzu, tagad jūs varat pastāstīt to, ko vēlaties. Paldies par iespēju būt šeit. Vakar, kad es dzirdēju ziņas par padomi, es biju ļoti uh, vīlusies, uh, nav izdevies glābt manus abus uh, māsas dēlus, Alanu un Galīvu un viņu māti, bet es piekrītu visam, ko jūs sacījāt. Es rēķinos ar to, ka jūs sniegsiet palīdzību, uzticos jums viss, ko jūs teicāt, es zem tā varu parakstīties. Liels paldies! Thank you, Mrs. Kurdi. Paldies, Kurdi kundze. Mēs jūtam jums ļoti līdz un jūsu ģimenei, jūsu bēdās, zaudējot divus bērnus. Tagad vārds augstai pārstāvei Fred Federikai Mogherīnī. Lūdzu, paldies. Es domāju, ka visi, neatkarīgi no tā, vai runāja vienu vai trīs minūtes, vai kaut ko jautāja vai komentēja, bet mēs tiešām uzmanīgi klausījāmies un visu dzirdējām, un to, ko tagad sacīja Kurdi kundze, tas, man liekas, visbūtiskākais visā, ko es šodien dzirdēju. Tagad es gribu atgriezties pie tā, ko vairāki sacīja, ka attēlu, sevišķi fotografiju, sevišķi viena fotografija bija tā, kas lika mainīt domas. Malta un Itālija jau vairākus gadus ir redzējusi līdzīgus notikumus, un ir daudz bērnu, kuru attēlus mēs neesam redzējuši, un es ceru, ka ka jūs visi uzmanīgi klausījāties, ko teica Jordānijas Lībijas, Libānas, Tunisijas, Maroko, Marokas kolēģi, vai mēs uzmanīgi klausījāmies, sadzirdējām, ko viņi grib teikt. Vai mēs saprotam, kādā stāvoklī mēs pašlaik atrodamies, vai mums ir jādara vēl vairāk? Protams, protams, kopā mēs varam paveikt vairāk Mums ir jāpārdomā arī, kādas kļūdas esam pieļāvuši arī pagātnē un arī tagad. Un ne tikai Eiropa ir pieļāvusi kļūdas. Lībijas un Sīrijas loma šeit sava teikšana bija arī vietējai varai, vietējām varas iestādēm, pasliktinot situāciju. Tas ir mūsu reģions, vai mēs to vēlamies vai nē, mūsu kopējās kopējais reģions, kopējās mājas, vidusjūras reģions. Mums ir jāuzņemas atbildība kā Eiropiešiem par to, kas te notiek. Un es nesastopos ar vissmagāko pretestību pašlaik. Tas vairāk piekrīt Dimitrim, jo fakts, ka mums nav izdevies līdz šim Viņš to sacīja, Dimitris to pateica, es gribu pie tā atgriezties. Ir arī vakar bija arī labas ziņas, vismaz tā es domāju. Eiropa nav vienota, nav vienisprātis, nevar nonākt pie vienprātības. Manuprāt, lielākā daļa, vairākums Eiropiešu vairākums dalību valstu, vairākums to, kas ir šeit zālē, un jādomā arī komisija atbalsta komisijas priekšlikumu. Un atceros arī, ko Antonio man savukārt sacīja, kad beidzās viņa iepriekšējais mandāts iepriekšējā amatā. Jūs teicāt, ka jūs esat atklājis, ka ir liela starpība, liela atšķirība starp būšanu pie varas un varas izmantošanu. Un tas ir vissmagākais uzdevums strādājot institūcijā, apzināties, kāda ir vara un spēt to izmantot. Mūsu rīcībā ir instrumenti gan līgumos, gan mums ir arī politiskā atbildība Un tā ir atbildība, kas paredz arī izmantos varu. Es nesaprotu, kāpēc mēs to nevarētu darīt. Lēmumu ir iespējams pieņemt. Pirms gada daudzi no jums, pirms gada man šeit jautāja, kāpēc jūs neizmantojat instrumentus drošības politikā, kas ir ietverti līgumos un es sacīju, ka savu mandātu laikā es esmu gatava izmantot šos instrumentus. Tas attiecas ne tikai uz manu atbildības jomu, bet visiem, kam ir politiskā atbildība. Ir jāizmanto vara, kas ir mūsu rokās, jo spēles ir cilvēku dzīvības, mēs redzam fotogrāfijas, bet ir miljoni, ja cilvēki ne tikai mirst, ir arī cilvēki, kas izdzīvo un mēs neredzam šos attēlus. Aicinu jūs iepazīties ar to, kāda ir situācija nometnēs, tiecieties ar cilvēkiem, uzklausiet viņu stāstus un viņu pieredzēto, bet uz spēles ir Eiropas Savienība. Es neraizējos par to, ka mums ir domstarpības ārpolitikā. Diskusijas bija un būs gan par Krievijas lomu Sīrijā, gan dažādām uh, vēsturiskām, vēsturiskiem notikumiem un dažādām sadarbības formām, bet mums ir iespēja nonākt līdz kompromisiem, arī ja mums ir domstarpības, bet šobrīd uz spēles ir likta Eiropas Savienības pastāvēšana. Tas ir ļoti, ļoti delikāts brīdis. No tā ir atkarīga mūsu nākotne. Vai mēs spēsim apliecināt, ka mēs vispār esam savienība, kas ir pelnījusi šādu vārdu? Man uzdeva arī vairākus konkrētus jautājumus. Atbildējuši ļoti īsi. Pirmais bija par par uniformātu misiju. Lībijas teritoriālie ūdeņi ir izslēgti no tās, izņemot, ja mums būs vienošanās ar Lībijas iestādēm. Divas reizes jau esam tikušies, arī vēstniece vai vēstnieks bija klāt. Mēs turpināsim uh, sadarbību ar valdību. Es ceru, ka mēs nonāksim uh, ar dievpalīgu līdz vienošanās iespējai. Eiropas Savienība neko nav darījusi atklātajā jūrā bez atbildīgo iestāžu akcepta. To apzinos gan es, gan citi. Otrs - Eiropas Savienības loma Sīrijā. Stefan Demis tur esmu pārunājusi nesen šo lietu. Mēs veidojam starptautisku kontaktgrupu, kurā būs vietējo reģionālo um, varas pārstāvi, tad vara būs pārstāvēta un Eiropas Savienībai, protams, ir iespēja piedalīties, bet galvenā loma piekrīt ANO. Un ko mēs varam darīt līdzīgi kā uh, sarunās ar Lībiju, kuras vadīja ANO, mēs varam izdarīt spiedienu, izmantot instrumentus, kas mums ir, kas ir efektīvi, kaut gan nevienmēr to spējam pirmajā brīdī pamanīt, un varam papildināt ANO speciālo tātad, šo misijas darbu. Vai Krievija šeit ir iesaistīta? Tā noteikti ir viens no vienādojumā sastāvdaļā. Mēs varam iespējams panākt, ka Krievija citādi sāk skatīties uz citiem jautājumiem, varbūt uz to var cerēt, bet es domāju, ka Krievija var tuvajos austrumos īstenot būtisku lomu uh, Un te šodien mums nav jautājums par Ukrainu darba kārtībā. Vēl, ko sacīja arī Antonio, Eiropas Savienības piet, attieksme pret Daešu vai IS, mēs uz to nereaģējam ar militāru spēku. Dažas Eiropas Savienības valstis ir iesaistījušās bet galvenais, ar ko mēs nodarbojamies, tas ir nu, diskurs. Un eh, gribu arī pateikt, ka ļoti priecājos, ko dara Jordānija. Runa ir par sarunām, par vēstījumu, kādu mēs dodam. Mēs iestājamies par mazākumu aizsardzību un iespēju būt atšķirīgiem, bet spēt sadzīvot spēja panākt, lai divas kultūras var sadzīvot un tai pašā laikā paredzēt, panākt, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, tas, uh, tas ir ļoti spēcīgs līdzeklis, lai ierobežotu teroristu iespējas pasliktināt situāciju mūsu argumenti ir nodrošināt iespēju dažādiem mazākumiem dzīvot bez konfliktēšanas. Kā mēs tad, vai mēs tikai vārdos aizstāvēsim mazākumus? Paldies! Thank you, Frederika. Paldies, Frederika, par jūsu runu un man šķiet, ka kas tad ir būtiskāk glābt, teiksim, un norobežoties kā kristiešiem, vai tomēr glābt dzīvības. Un es domāju, ka tas arī ir galvenais kristiešu uzdevums, un nevis palikt izolētiem un norobežotiem. Avram Apols kungs, vārds jums. Jā, es tiešām nožēloju, saka Varamopulis kungs, ka mums nav daudz laika debatēm atlicis, bet varbūt eh, pāris komentāri. Patreizējā krīze, krīze tādos apmēros, kā to piedzīvojam šobrīd, tā liek uz spēles Eiropas Savienības pamatvērtības. Mēs visi esam atbildīgi par šo vērtību, par cīņu par šo vērtību ievērošanu un jūs, Eiropas parlamenta deputāti, lūdzu izmantojiet visas sviras, kas jums ir jūsu dalību valstu parlamentos un valdībās, lai valdības kļūtu pielaidīgākas. Es jau savos ievadvārdos teicu, ka komisija vienmēr ir bijusi ļoti aktīva un iestājusies ļoti entuziastiski par situācijas risinājumu un pateicoties arī jūsu ieguldījumam, tātad visas Eiropas Savienības kopumā, visas dalību valstis dara. Un tomēr mums ir jāpierāda, ka patreizējais vēsturiskais izaicinājums var tikt risināts ar mūsu rokās esošajiem instrumentiem un ar mūsu sirdīs esošo gribu. Es eh, pēdējā laikā daudz esmu ceļojis eh, trešajās valstīs. Esmu apmeklējis Tunisiju, Ēģipti, Jordānu, Turciju un uh, personīgi redzēju to, ko lielākā daļa cilvēku, kuri nedodas uz šīm valstīm, nekad neredzēs to, ko redzēju es, tāpēc ir ļoti svarīgi visiem šīs valsts redzēt. Tieši valsts, kuras tikko pieminēju es, e, cilvēki, kuri vēlas doties uz Eiropu, viņi e, dodas uz e, Sicīliju un Grieķiju. Mēs šos cilvēkus nekad nedzirdēsim mēs eh, dzirdam skaitļus, 3, 4, 5 tūkstoši ir nodzīvuši, noslīkuši vidusjūrā. Šie skaitļi ir nepareizi. Mēs nekad neuzzināsim patieso pazudušo cilvēku skaitu, kas, dodoties uz Eiropu, ir gājuši bojā. To mēs nekad neuzzināsim. Tāpēc eh, tieši šādā rakursā raugoties, es eh, pilnībā piekrītu tam, ko Guteres kungs teica, jo mums ir jāsadarbojas ar apvienotajām nācijām un, protams, atcerēsimies arī apvienoto nāciju pamatiesību hartu. Tagad eh, pie jautājumiem. Visi jūs uzdotie jautājumi bija ļoti svarīgi un eh, būtiski, bet mēģināšu atbildēt uz dažiem no tiem. Tātad Šengena. Jūs zināt, ka tas ir viens no tādiem taustāmākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Ikvienam bez pasas ir iespējas ceļot pa Eiropu. Tas ir Eiropas eh, civilizācija, tātad Eiropas eh, sabiedrības būtisks sasniegums. Un mēs neļausim nevienam šaubīties par Šengens labumu. Tas, ka Vācija ir ierosinājusi uz laiku pārtraukt Schengens darbību, tā tad tas ir pagaidu pasākums, un es esmu pārliecināts, ka pavisam drīz mēs atgriezīsimies eh, pie normas. Bet eh, Schengena nevar darboties, ja tās pamatā nav dalību valsts solidaritāte. Un eh, patreizējā situācijā Jā, Schengen varbūt tiek vainota daudz kur, bet eh, komisijas sagatavotais rīcības plāns, rīcības plāns pret cilvēktirdzniecību. Jūs noteikti atceraties, es parlamentam to prezentēju, un jūs jau arī tur bijāt. Šis rīcības plāns ir ļoti labi sagatavots un tāds līdzsvarots. Es esmu pārliecināts, ka tas darboja, darbosies, bet ir ārkārtīgi svarīgi darbā iesaistīt arī trešās valsts Un uh, tieši trešo valstu iesaistīšana, domāju, varēs uh, pabīdīt priekšu šos migrantu krīzes risinājumu. Un galvenais, uh, tas ļaus arī glābt, glābt dzīvības. Bet jā, mēs esam izsludinājuši karu, mēs esam paziņojuši karu pret cilvēku tirgotājiem. Jautājums, ko komisija, ko Eiropas Savienība dara, lai palīdzētu Rietumu Balkānu valstu iestājai. Tātad sešas Rietumu Balkānu valstis saņem atbalstu no komisijas migrācijas politikas veidošanā. Piemēram, integrēta robežu kontrola, robežu pārvaldība, integrēta patvēruma meklētāju sistēma un, protams, arī cīņa pret cilvēktirgotājiem bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķendonijā krīzes laikā komisija ir palīdzējusi arī humanitāras palīdzības veidā. Un mēs runājam par 1,5 miljoniem, kas tika piešķirti arī Serbijai. Tātad. Un 8 miljonus esam paredzējuši novirzīt citām Rietumbalkānu valstīm un Turcijai Un eh, komisija vēlreiz vēlas apstiprināt, ka arī ar citām reģionu valstīm mēs sadarbojamies, citu starpā iesaistot arī Frontex spēkus un eh, citas startautiskas organizācijas, kuras nodarbojas ar bēgļu jautājumiem. Par Ungāriju. Es zinu, ka mēs visi ar bažām sakojam līdz tur notiekošajam, un eh, komisija labi saprot, ka e, Ungārija vēlas pamainīt e, tās patvērumu meklēšanas likumdošanu. Un Ungārijai ir pienākums patvērumu meklētāju likumdošanas mājas gadījumā par to nekavējoties e, informēt komisiju. Šodien dodos uz Budapeštu, tikšos ar varas iestāžu pārstāvjiem. Un aiz slēgtām durvīm mēs runāsim atklāt valodu. Es, protams, saprotu, ka mēs visi, visi esam tā kā viens prāts, dalību valstīm ir jāuzņem sava atbildības nasta. Un eh, pagājušajā naktī padomē notikušais, es vēlējos pateikt, ka eh, emocionāli tas arī ir tā grūti visām dalību valstīm pateikt, visām ir jāuzņem bēgļi. Es tagad netaisos šeit nevienu vainot ne, nesauksim valsts vārdā. Man galvenais uzdevums bija pārliecināt visu Eiropas Savienības dalību valstu valdības, akceptēt šo, šo filozofiju un praksi, ko mēs piedāvājam. Jā, pirms gada komisijai tika pārmests, ka mēs nedaram to, kas mums piekrīt. Bet eh, šajā vasarā šāds pārmetums nav adekvāts. Komisija ļoti aktīvi ir darbojusies, un, protams, komisija ir visu Eiropas līgumu un likumu uzraudzītāju un dažkārt pat īstenotāju dzīvē. Jā, protams, mēs visi strādājam, visas trīs institūcijas pleca pie pleca, komisija, parlaments, un es ceru, ka arī padome sekos mums šajā ceļā. Mūsu galvenais uzdevums ir iestāties par Eiropas vērtībām, un es domāju, ka tas arī būs būtiskākais šās komisijas uzdevums, un domāju, ka tas ir būtiski arī e, deputātiem. Paldies! Dimitris, Paldies, Dimitris! Un tagad e, Gateras kungam. Es ļoti telegrāfiski atbildēšu uz dažām, dažām, dažiem jautājumiem. Šeit par infiltrēšanās risku. Protams, tāds teroristu infiltrēšanās risks pastāv, bet tas ir minimāls. Jo ir iespējams teroristam arī pilnīgi legāli iebraukt ar lidmašīnu, ar visām pasēm un tādām lietām. Kāpēc viņiem, šiem teroristiem, vajadzētu kāpt laivā un braukt ar milzīgām grūtībām pāri jūrēm, pēc tam jā, simtiem kilometru jāiet. Kāpēc viņiem uh, būtu jāgrib nu, arī nodot savus pirkstu nospiedumus? Protams, risks pastāv. Var jau būt, ka teroristi arī ienāk pa šo te ceļu, bet mēs ļoti ceram, ka, un arī tā arī būs, ka būs arī drošības komponenti šajā atsījāšanas skrīninga procedūrā. Un šo risku var arī minimizēt mums e, ir jāuzklausa cilvēki, viņu intereses, viņu viedokļi, tad mēs šos bēgļus sadalām, un tad mums ir jāmobilizē arī mūsu sabiedrības, lai mēs varētu panākt augstu līmeņu integrāciju, un par to ir jāstāsta visur. E, par, ir arī jādomā par legālām iebraukšanas iespējām. Piemēram, tāds piemērs Turcijā. Mēs atvērām 58 stipendijas 5200 studenti ir pieteikušies uz šīm stipendijām. stipendijām. Un, ja Eiropas universitātes varētu iedot arī attiecīgi šīs stipendijas un valstis varētu piešķirt studentu vīzas, tad eh, tas būtu ārkārtīgi lielisks instruments. Eh, tas būtu tā kā tāds atslēgas elements, kas būtu jau atrisināts minoritātes, un jo īpaši kristieši, kas varētu būt šeit apdraudēti nonākot bēgļu situācijā. Tas ir skaidrs, ka, e, kad notiek kāds starpreliģiju kon, konflikts, pastāv arī risks, ka bēgļu nometnē šāds pats risks arī pastāvēs, un, bet e, tomēr jāsaka, ka šis risks ir diezgan mazs. Es gribētu arī uzteikt attiecīgo valstu valdības, viņi dara visu, lai visi šie riski būtu totāli minimalizēti. Uh, Un es eh, ļoti ceru, ka gan eh, Jordānijā, gan Irākā, gan Libānā, gan Turcijā mm, visi kristieši tomēr redz, ka visa tā vide, kur viņi tiek uzņemti, ir ļoti labvēlīga viņiem. Eh, tālāk nākamais jautājums. Šeit par humanitāro atbalstu. Mēs mm, uzrunājām Sīriju un runājam par to, ka ir nepieciešams mobilizēt finansējumu no, no dažādām organizācijām. Mums jau ir diezgan liela līdzekļa jau iegūti un ir nepieciešams piešķirt arī garantijas šiem bēgļiem. Mēs dodam viņiem pārtiku, pārtiks atbalstu. Un ir jānodrošina pārtiks piegādes um, Ir jādomā arī par nepieciešamības precēm, par uzņemšanas centriem un jādomā arī par pārizvietošanu un ir šeit jāveic tāda padziļināta analīze, jāskatās, kas notiek kaimiņu valstīs. Es domāju, ka mums ir jāatrod vislabākais risinājums arī pārizvietošanas ziņā. Ja? Un tālāk mēs runājam diezgan daudz par solidaritāti. Bez eh, cīnisma es gribētu pateikt, ka šobrīd, eh, šobrīd nav solidaritātes, ir tādas eh, personiskās intereses, kas domine. Cilvēki, kas runā un, iz, un, un runā par solidaritāti, ļoti bieži rīkojas savās interesēs Eiropā šobrīd ir ļoti daudz izaicinājumi, gan ekonomiski, gan arī globāli mieru un drošības situācijā, gan arī humanitārā ziņā. Un vai nu no Eiropa rīkosies vienoti visā šajā situācijās, vai arī e, Eiropa zaudēs savu nozīmīgumu starptautiskā kontekstā. Thank you very much. Paldies par šiem vārdiem, un es gribētu pateikties Mogherīni kundzei arī gribētu pateikt paldies Avramopulusa kungam un Guterresa kungam par laiku un par pacietību. Paldies, kolēģi, par šo diskusiju. Tā bija ļoti laba debate. Un mēs izmantosim arī spiedienu virs, lai to pareizā virzienā. Mēs arī domājam par kolēģiem un sakam paldies mūsu kolēģiem no virsjos valstīm Turcijai, Marokai un visām pārējām valstīm, kur pārstāvji ir šeit ieradušies Un vēl viens komentārs no manas puses. Es, mēs tagad zinām, kur ir trūkumi, tomēr tas mums nepalīdz. Ja es pareizi saprotu vakardienas situāciju, tad būs vairākuma balsojums. Mēs aicinām, lai padomu izmanto vairākumu balsošanas principu un lai uzsāk arī likumdošanas procesu pēc iespējas ātrāk. Parlaments ir gatavs šai darbībai. Un tā kā mums ir tik daudz sanāksmes, dažkārt trīs sanāksmes nedēļā, tā tas bija arī Grieķijas laikā. Un kāpēc tagad mēs gaidām tik ilgi, mēs aicinām, lai padome sasauc iekšlietu ministru sanāksmi pirms 9. oktobra, lai šie lēmumi tiktu pieņemtu ātrāk. Lielas paldies! we have now a short panel. Tagad mēs, mēs apspriežamies. Ar, mums būs tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām. Joel. Eh, bueno, por favor, vamos a intentar escuchar sobre todo a las personas que han. Labi. Sāksim mūsu nākamo sanāksmi daļu. Mums ir paredzēta nākamā runātāja grupa. Mums ir cilvēki ieradušies no citām organizācijām. Lūdzu, deputāti un kolēģi, lūdzu, atstājiet šo zāli vai arī palieciet un ieņemiet savas vietas. Jūs eh, droši vien jau esat lietas kursā, ka mēs runājam par situāciju, kas ir katastrofāla. Un šobrīd ir jāatzīmē arī humanitāro organizāciju un citu nevalstisko organizāciju aktivitātes uz robežām. Ir dažādas aģentūras, dažādas organizācijas, kas ir uz vietām, kas strādā tur, kur ir krīze kritiskākos punktos un sniedz atbalstu un palīdzību cilvēkiem. Daudzi no šo organizāciju pārstāvjiem ir um, ceļojuši šādā veidā daudzu mēnešu garumā. Un mēs gribējām arī uzklausīt viņu viedokli šie cilvēki veic ļoti svarīgu, ļoti sarežģītu darbu, saņemot ļoti maz atbalstu par to, tomēr sniedzot reālu palīdzību bēgļiem cilvēkiem, kas ir izmisuši, kas nav pat ieguvuši šo bēgļu statusu. Mums ir Lindis Hurma. Viņa ir ārkārtas koordinātori, kas pārstāv vidusjūras operācijas no, no organizācijas ārsti bez robežām. Es došu viņai uzreiz vārdu, jo mums nav īpaši daudz laika. Lielas paldies, Hurum kundze, par to, ka ieradāties šeit. Un paldies par to, ka aicinājāt. Es ne tikai pārstāvu ārstus bez robežām, bet es eh, pārstāvu arī vispārējos cilvēkus, kuriem kopā strādājas. Es, eh, es esmu ļoti vīlusies, ka puse no zāles jau ir atstājusi šo zāli dodoties eh, pusdienās un ka mums ir atstāts tikai 20 minūtes. Un tas nozīmē, ka neviens negrib dzirdēt to, ko mēs cilvēki no vietām esam gatavi stāstīt. Un tā es esmu tikusies ar eh, cilvēku, ko mēs tikko kā izglābām no gumijas laivas, un šis eh, cilvēks eh, bija glāba savu dzīvību. Es apskatījos rokas kājas, viņš bija spīdzināts, viņam bija arī cigarešu degošu nospiedumu uz rokām, un, un cilvēks nāca no Lībijas, un viņš teica, ja jūs sūtīsiet man atpakaļ uz Lībiju, labāk es miršu šeit un uzreiz, un es esmu dzirdējusi šādus stāstus tūkstošiem reižu, un kā cilvēki var tikt ārā no Lībijas bez dokumentiem, bez skaidri noteikta ceļa, bez kaut kādiem oficiāliem atbalstiem. Nu, vienīgais pēc ir kā kāpt šajā gumijas laivā un cīnīties būs vai nebūs. Un, un daudzi no šiem cilvēkiem saka, ka attieksme pret viņiem Lībijā ir tā, kā pret dzīvniekiem. Mēs esam satikusi ļoti daudz šādus bēgļus, tur ir gan medicīniskā vajadzība, gan arī spītināšana, viņi tuvērti cietumā ir bijuši izvaroti. Mm, un ļoti emocionāli ir šie gadījumi, man ļoti skāruši šāda pieredze. Glābšanas operācijas drāma ir šausminoša. Mēs tiekamies ar simtiem cilvēku laivā, kas tūlīt grims vai arī apgāzīsies. Šāda situācija ir ārkārtīgi smaga, un pēc tam, cik cilvēki ir laimīgi un gandrīz, tad, kad viņi tomēr sasnieguši um, šo savu zemi, kas man saka, es nekad to neaizmirsīšu, ka tu man palīdzēji. Un tad mēs pavadām pār tiem pašiem cilvēkiem, tad, kad mēs vedam tālāk viņus uz Itāliju. Šajā laikā es dzirdu fantastiskus uh, stāstus. Uh, jo te, tie nav kaut kādi cipari, tie ir cilvēki, vecās mātes, bērni, brāļi, un katram ir savs unikālais stāsts, viņiem tomēr visiem ir viens kopējs arī motīvs, ka viņi bēg, lai izglābtu savu dzīvību, un tas ir vienīgais veids, kā viņi var to izglābt, ir kāpti šajā gumijas laivā. Es negribu atstāstīt visu stāstu, tomēr šie stāsti ir jādzird, jo tas um, arī maina šo realitātes uztve. Un šis pirmais cilvēks ar Ahmets, uh, uh, viņš man savu stāstu stāstīja, un uh, viņš, viņa dzīvstās liek mums rīkoties, bez kā vēršanās pietiks runāt, tagad runā. Un Islands Anants, eh, kāds puika, nu, četras gadus vecs, pirms dažiem mēnešiem bēga no Nigerijas kopā ar vecākiem un divām māsām. Eh, viņam ir ļoti liels acis un, un divas eh, dienas uz šī kūģa viņš meklēja savu mammu, tomēr viņš nevarēja viņu atrast, jo viņa jau bija mirusi gumijas laivā. Mēs bijām uh, Eh, pārāk eh, vēl ieradāmies. Vien, tajā gumislaivā bija divi mirušie un viena bija māte, kas bija mirusi dēļ dehidratācijas. Un tad šis puika kopā ar, ar, ar māsām ieradās līdz glābiņa brīdim, bet bez mātes. Eh, un tomēr tāpat laikā bija arī liels prieks visiem pārējiem, ka viņi ir sasnieguši savu zemi, lai arī māte bija mirus, tomēr kopumā prieks bija liels, jo viņi bija cietu, uz cietzemes drošībā. Daudzi cilvēki uz šīs laivas bija bezsamaņā. Un vēl bija kāds jauns zēns Džemals, 18 gadu vecs viņš tika nosaukts par ekonomisko migrantu no Āfrikas eh, ziloņkalu krastu, viņš pameta 11. gadā. Eh, viņš beiga kopā ar eh, savu onkuli, jo vecāki bija jau miruši. Es nezinu, kādā veidā viņš nokļuva Lībijā, bet tad viņš nonāca līdz Lībijai un onkulis tika uh, E, tika nokalināts, un tad e, veselu gadu viņš kā mazgadīgais tika turēts e, cietumā Lībijā, tur arī bija spīdzināšanas zīmes, un viņu, viņu sit ar dzels tekiem, un es parunāju ar Džumandī īsumā pēc uzņemšanas kuģī, un tur notika arī tāds, notika arī tāds Um, skrīnings, tiek uzlikta īpaša atzīme, tik līdz uh, kuģis uzkā, tik līdz cilvēks uzkāp uz kuģa. Uh, Viņas marķē gandrīz kā pēc ebols vīrusa. Es vaicāju viņam, vai tev kaut kas ir kabatās, jo pretējā gadījumā, ja kaut kas liek kabatā, tas būs paz, pazaudēts. Un viņš viņam no kabatas tādu nelielu papīrīti atver, atver to vaļā lēnām, un es saprotu, ka. Uh, tur ir viņa vecāku ģimetne un um, rokās ir maziņš bērns, un tas ir Džumandī. Uh, tas ir viss, kas viņa pieder. Viņam nav ne kurpes, viņam ir tikai krekliņš un, un bikses, un um, kabatā viņam ir um, viņa vecāka fotografija, kur ir viņš kā maz bērns, un viņa vecāka, kur vairs nav. Uh, uh, lūk, kā, kā mēs varam tiesāt. Uh, Um, šo Džumadī, kas ir ieradies uh, Eiropā labākas dzīves meklējumā. Pēc tam, ka viņš izbēga no Lībijas. Šeit ir simtiem stāstu, kas ir līdzīgi. Mēs uh, vienkārši šeit ilustrējam gan humanitāro, gan medicīnisko statusu. Uh, Lībijā tranzīta atrasties šodien ir ārkārtīgi bīstami. Bez um, mentālām traumām ir arī šīs spīdzināšanas zīmes, deguma atzīmes. Uh, un tad vēl tiek tirgoti verdzībā. Un vienīgais veids, kā izbēgt, ir pāri jūrai. Un ja jūs izdzīvojat, ja jūs nenoslīkstat, uh, tad, tad uh, tad jūs arī iegūstat, ir fiziski ievainojums dēļ tā, ka nav vietu šīs laivas un ir arī dekreta nav ūdens. Un Nav iespējams piln, pilnīgi visām laivām sasniegt Itālijas krāsas. Eh, noteikti vai nu apgāzīsies, vai nogrims šī laiva, vai arī cilvēki vienkārši nomirs, jo nav pārtikas, nav ūdens, un tas vienkārši nav iespējams, ka pilnīgi viss, kas iekāpjas šajā laivā, nonāk arī līdz Itālijas krastiem. Pagājuši piekdienu Mēs eh, rakstījām atklātu vēstuli visiem Eiropas līderiem, mēs eh, sakot, ka mums ir jānodrošina drošs ceļojums. Eh, vienīgais veids, kādā veidā mēs varētu apturēt šo ārkārtīgi necienīgo un nepieņemamo attieksmi pret cilvēkiem, kas bēg, lai izglābtu savu dzīvību. Es esmu strādājis vairāk kā 15 gadus ar migrācijas jautājumiem Eiropā, un šogad mēs esam izveidojuši ļoti daudz komandas uz jūras, gan Grieķijā, gan Itālijā, gan, gan robežām, gan migrantu ceļiem, un mēs redzam sekas šai situācijai, katru dienu mēs redzam, kā viss attīstās humanā plāksne. Un atkal es gribētu aicināt jūs rīkoties humāni. Uh, E, tas nav tikai kaut kāda tehniskā kompetence vai efektivitāte vai viss runas, ko mēs dzirdam šodien. E, šeit ir runa par solidaritāti un šeit ir nepieciešams e, izrādīt cieņu cilvēku dzīvei. Un, ja respektīvi cilvēku centiens būt par cilvēkiem, dzīvot cilvēcīgu dzīvi, mēs gribam viņam dot 48 stundas drošības, cienīgus apstākļus. Eh, ļoti daudziem šāda miera momenta nav bijis, jo tie ir cilvēki. Es turpināšu runāt par šiem jautājumiem, un es arī eh, ļoti ceru, ka jūs atstāstīsiet tiem stā, deputātiem, kas ir eh, aizdevušies uz pusdienām visu šo stāstu, un, jo, jo tieši tāpēc mums ir jārīkojas tagad, ir ārkārt situācija, un laiks nav. Es um, nedomāju, ka valstis spēj izteikt izglītību, bet cilvēki gan mūsu donori mums dod naudu, eh, saka, ka grib atbalstīt, eh, un arī Eiropas eh, pilsoņi izrāda savu līdzjūtību un sapratni, nu, un tagad arī ir laiks pienācis rīkoties valstīm un Eiropas Savienības dalībvalstīm izrādīt savu izpratni un atbalstu. Muchísimas gracias. Voy a dar rápidamente la palabra al resto de los componentes de esta mesa. Paldies. Pirms es došu vārdu nākamajiem apmeklētāji. Eh, nākamajiem viesiem gribu teikt sekojošo Hurumas kundzei. Es gribēju pasakīt, ka es pilnībā saprotu jūsu sašutumu. Es par to arī runāju publiski. Lai uzkla... norganizētu šo uzklausīšanu, bija jāizdara liels darbs, tas nebija viegli. Uh, Mēs tikāmies, gribējām tikties ar otrās krasta pārstāvjiem, tā teikt, jo tad, kad mēs sākām organizēt šo uzklausīšanu, tad situācija nebūtu vēl nebija tik smaga, bet, nu, kad šis brīdis ir klāt, tad krīze arī ir mūsu mājās un nebija viegli arī saplānot, kam dot vārdu, ko aicināt. Es nebūtu nesmu apmierināta ar to, kā uzklausīšanā tika sadalīts runāšanas laiks, netika respektēti cilvēki, kas ārkārtīgi daudz dara. Um, bēgļu labā priekšroka tik dot tiem, kas ir ieradušies no tālienes. Tāpēc es gribētu lūgt, lai citos gadījumos nekas tāds tomēr ne, neatgadītos un gribu arī atvainoties eh, šīs uzklausīšanas otrā paneļa dalībniekiem. Video arī tiks izplatīti un es pilnībā saprotu jūsu sašutumu, varu jums apsolīt, ka uh, tā vairs tas uh, neatkārtosies, un cilvēktiesību apakškomitejas vārdā varu apsolīt, ka mēs organizēsim uzklausīšanu ar uh, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem atsevišķi. Viņi veic ļoti nozīmīgu darbu. Tagad vārds Anitei Kinsileto no Somijas. Viņa pārstāv Euromed Right Uh, cilvēktiesību tīmekļa izpildu komiteju. Thank you all of you who, um, who stayed here um, to listen to our, our talk. Paldies, paldies visiem, kuri ir palikuši, lai uzklausītu mūsu nevalstiskās organizācijas. Es runāju visu uh, nevalstisko organizāciju vārdā un uzskatu, ka mēs dzīvojam uh, tādā vēsturiskā mirklī, kas tiešām uh, ļautu mums parādīt savu labo gribu. Mēs runājam par cilvēkiem, par cilvēciskām būtnēm, kuras vēlas gūt patvērumu Eiropā. Mēs um, regulāri dzirdam par cilvēkiem, kuri ierodas Eiropā kā tādā drošajā ostā, un Eiropas Savienībai vienmēr aktuāli ir bijusi brīva cilvēku pārvietošanās. Un šobrīd ne tikai dalību valstīs situācija ir migrantu ziņā ļoti dramatiska, bet piemēram starp Izrēlu un Ēģipti un Alžīriju un Maroko arī ir, Maroku arī ir līdzīgas robežu problēmas. Mums ir jāsaprot, ka cilvēks, kurš bēg, ir tāds pats cilvēks kā mēs visi šeit sēdošie, un arī šim cilvēkam ir tiesības uz cilvēku mīlestību. Jor, Jordānija, Libāna un Turcija ir lielākās bēgļu uzņem, uzņēmējas valstis eh, un eh, konflikts turpinās jau sesto gadu. Bet eh, Eiropa tikai pēdējo gadu laikā tā kā sāk aptvert, kas notiek un krīzes skar mūs. Mums vajadzētu palīdzēt vairāk kaimiņu valstīm. Tātad cilvēcis Tātad humānā palīdzība ir ļoti svarīga, bet mums ir jāsāk arī e, strādāt pie patvērumu meklētāju mm, sistēmas sakārtošanas. Mums ir jāizpilda mūsu apņemšanās, lai tie cilvēki, kuri tā kā ir paredzēti atpakaļ nosūtīšanai, lai tas notiktu saskaņā ar likumiem. Un eh, šobrīd eh, atpakaļ nosūtīšanas kvotu ir ļoti daudz. Kopā ar eh, citām atbildīgajām organizācijām mēs vēlētos, lai e, mēs uzņemtu, teiksim, 5%, apmēram 5% no tiem bēgļiem, kas dodas prom no Sīrijas. Bet e, ļoti bieži mums glābjot bēgļu dzīvības no Sīrijas, ir jāatcerās, ka bēgļi ierodas arī no citām valstīm, no diktatoriskiem režīmiem un tādām vietām, kur cilvēktiesības netiek ievērotas. Saskaņā ar apvienoto nāciju datiem apmēram pusmiljons ir ieradies Eiropā, bet bēgļi patiesībā ir daudz vairāk cilvēki ierodās no Sudānas, Somālijas, Afganistānas, un e, bieži vien šiem cilvēkiem nav nekādu tiesību iegūt darbu, iegūt veselības e, aprūpi, un e, bieži vien tieši pret šiem bēgļiem tiek izrādīta vislielākā neiecietība. Un mana organizācija uzskata, ka Palestīnas un Sīrijas bēgļiem ir jātiek iekļautiem šajā pārvietošanas schēmā. Piemēram, tā saucamo cilvēcīguma vīzu piešķiršana arī Eh, atvieglota ģimeņu atkal apvienošanos, ja ģimene jaun ieradušajam dzīvo Eiropā un eh, varētu veidot un īstenot tādus ilgtermiņa risinājumus. Un otrkārt, mūsu tīkls vienmēr ir iestājies par to, ka dalību valstīm ap vidusjūru vajadzētu ratificēt 51. gadā pieņemto apvienoto nāciju konvenciju un īstenot eh, adekvātu patvērumu meklēšanas eh, schēmu izpildi. 2013. gadā tika pieņemts eh, arī starptautis dokuments, kas stājās spēkā gadu vēlāk. Un tomēr pilsoniskās sabiedrības eh, organizācijas arī vajadzētu iesaistīt šajā procesā. Un tomēr mūsu organizācijas eh, Turcijā uzskata, ka šā likuma īstenošanai un īstenai pilnīgai pievērošanai būs nepieciešama ļoti daudz juristu. Runātāja ļoti ātrā balsī lasa. Tūkiem ir grūti strādāt. Bet nu turpināsim. Ir jāņem vērā arī reģiona īpašās problēmas un jāatcerās, ka pat ja eksistē starptautiski noteikumi, tas nenozīmē, ka tie tiek īstenot, piemēram, Eiropas Savienība ar Turciju ir noslēgti līgumi, bet nevienmēr šie līgumi tiek izpildīti. Un, eh, protams, eh, Turcija, piemēram, šobrīd tiek uzskatīta par drošu valsti, bet eh, Turcijā īpaši tās austrumu pusē situācija nav īpaši droša. Vēlējos vēl parunāt par Maroku. Par Maroku pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos mēs uzzinām mazāk bet eh, tas ir vēl viens piemērs valstī, kurā juridiskās eh, reformas notiek, bet eh, pieeja dažādiem pakalpojumiem, piemēram, starptautisko organizāciju palīdzībai, tiesībām strādāt, tiesībām iegūt izglītību, tiesībām uz veselības aprūpi. Tas viss joprojām nedarbojas tik lielā mērā, kā mēs to vēlētos. Tomēr vēlētos uzsvērt, ka mūsu pēdējās panēļa diskusijas tēma ir migranti. Tātad visa veida migranti, ne tikai bēgļi. Un kaut arī bēgļiem ir tiesības ierasties Eiropas teritorijā un pieprasīt patvērumu, mums vajadzētu mēģināt pārtraukt tos noziegumus, kur daudzās valstīs notiek pret saviem iedzīvotājiem. Un Sīrijā šobrīd cilvēku tirgnie, tirgotāji pieprasa tik augstas cenas, ka, piemēram, no Sīrijas tieši ierasties Eiropā ir dārgi, kamēr cilvēku tirgotāji ceļu cauri Turcijai šobrīd piedāvā kā lētāku. Un eh, mums vajadzētu piedāvāt eh, juridiski likumīgu ceļu, kā ierasties Eiropas Savienībā. Un tad eh, mēs atņemt ieroči un iespēju strādāt cilvēku tirgotājiem. Un tad arī beigšu. Thank you very much. Lo siento, pero los intérpretes. Paldies. Paldies. Man ļoti žēl, bet tulkiem arī ir jādodas pusdienās. Leons Props vada Eiropas Savienības biroju startautiskajam sarkanajam krustam un sarkanajam pusmēnesim. Paldies! Gribu paraksturot mūsu darbu vidusjūras reģionā. Mēs piesaistām brīvprātīgos, ņemot vērā to, kā pieaug bēgļu plūsma. Galvenais, ko mēs cenšamies nodrošināt, ir ievērot katra cilvēka tiesības, ņemt vērā viņa cieņu un nodrošināt viņa tiesību ievērošanu, cilvēku tiesību ievērošanu vai tie ir patvērumu meklētāji, vai ekonomiskie bēgļi, vai vispār nereģistrēti bēgļi. Tas attiec uz visiem. Vidusjūras valstis ir ne tikai tranzīta valstis, bet arī uh, mērķa valstis, uz kurām cilvēki dodas. Mēs bieži, mēs strādājam jau daudzus gadus piedāvājam palīdzību patvēruma nodrošināšanā Jordānijā, Turcijā, Libānā, Ēģiptē, piedāvājam palīdzību veselības aizsardzībā, cieši sadarbojamies ar ANO organizācijām un iestādēm. Un pēc neilga laika mēs sāksim īstenot tādu koordinētu plānu Tunisijā, un mūsu plāns paredz sekojošo. Pirmais ir humanitārā palīdzība. Mēs šorīt jau daudz dzirdējām par to, cik tā ir nepieciešama. Otrais ir aizsardzība, un trešais ir uh, sabiedrības aktīvāka informēšana, vēršanās pret vardarbību, sociālā solidaritāte. Uh, 100 miljoni eiro ir atvēlēti šim plānam, 25 miljoni vēl pietrūkst, bet mēs, eh, tas ir piemērs mūsu aktīvai darbībai bēgļu krīzes pārvarēšanā. Tāpat mēs aicinām eh, visu iespējamos iesaistītos palīdzēt pēc iespējas ātrāk risināt, ja sā, to iesāsinās ja humanitārā krīze. Uh, un tas arī Eiropas Savienībā sarkanā krusta pārstāvniecības Beļģijā, Vācijā, Austrijā un citur ir ļoti, ļoti aktivizējuši savu darbību un sniedz mums lielu atbalstu. Tāpat otrā Eiropas patvērumu meklētāju sistēmas fāze ir drīz tiks laista darbībām. Mēs zinām, ka pašreizējie uzdevumi krīzē, tiem ir nepieciešama koordinēta pieeja. Mums ir jāmobilizē līdzekļi, resursi, ir jāveicina solidaritāte, jo cilvēki ir ļoti maz pasargāti, un es gribu pastāstīt par galvenajām grūtībām, ar ko mēs strādājam Varbūt uz eh, to varētu arī reaģēt ar Eiropas Savienības politiku. Pirmais, neatkarīgi no legālā statusa, visiem cilvēkiem ir jābūt iespējai būt drošībā. Un startautiskām organizācijām ir jāspēj nekavējoties sniegt palīdzību. Sevišķi svarīgi tas ir jau pie robežām, kad cilvēki ir tikko ieradušies Mēs šodien arī dzirdējām stāstus par to, ko cilvēki ir pieredzējuši. Tāpat ir jāsaprot, ka mēgļi, migrānti, migranti tranzītā ir ļoti, ļoti apdraudēti. Viņu, viņi atrodas nepas, neaizsargātā situācijā. Un te ir vairāki uzdevumi. Ir vajadzīgas iniciatīvas. Um, attiecībā uz kontrabandistu bandām, kas vēršas pret, kas nekādā gadījumā neievēro cilvēku tiesības un ir jā, jāspēj cīnīties efektīvi pret nelegālo migrāciju un bandām, bet nedrīkstēs tā visa aizmirst, ka cilvēkiem ir jāpalīdz tāpat un cilvēkiem ir jāsniedz palīdzība vienalga, vai viņi pārstāv kādu organizāciju vai ir ieradušies pilnīgi bez dokumentiem. Tāpat mums praktiskā darbā ir būtiski spēt izmantot šos hotspots, um, karstos punktus, nedrīkst apdraudēt vai ierobežot cilvēku pieeju nevalstiskajām organizācijām. Tāpat ir jāatzīst, ka uh, migrācija pati par sevi pasliktina cilvēku situāciju. Cilvēki brauc tādās jauktās grupās un izjūt arvien vairāk un dažādus apdraudējumus ir jāsaprot, kāda ir migrācijas dinamika un kādi ir riski. Un ir grupas, kas tiešām ļoti cieš no apdraudējuma, no vardarbības. Mums ir jāspēj nodrošināt, lai katrs migrants saņemtu individuālu pieju, individuālu palīdzību un ja ir jāizvairās no eksploatācijas un cilvēku ļaunprātīgas izmantošanas tik līdz migranti ir pie robežām, viņiem ir jābūt pieejai juridiskai palīdzībai, jābūt arī iespējai viņus izjautāt un viņus uzklausīt viņu valodā. Uh, izvarošana, mocīšana, spīdzināšana arī ir iemesli, lai pastiprināti sniegtu palīdzību. Un mēs strādājam pie tā, lai varētu izveidot drošus migrācijas kanālus. Pēdējo gadu laikā esam mēģinājuši um, ļoti daudz šeit strādāt, bet, protams, ka ir daudz vēl jādara. Gan jācīnās pret kontrabandistiem, gan jānodrošina lielāka aizsardzība migrantiem. Uh, Jūs varat arī iepazīties ar informāciju par to, ko mēs darām. Tā ir izdalīta, bet situācija atkarībā no uh, vietas vai valsts ir ļoti atšķirīga. Valstis, kas nepiedalās regulārās izvietošanas programmās, tās vajadzētu mudināt iesaistīties un mēs ļoti priecājamies arī par jauno parlamentu rezolūciju attiecībā uz vīzu režīmu. Un tagad īsi gribu komentēt to, kas notika padomē pagājušajā vakarā. Īpašu progresu neredzam. Priecāt, mēs priecātos par mazāko soli lielākas solidaritātes virzienā. Un um, saņēmām solījumus kaut ko darīt tuvākā nākotnē un ceram, ka tā arī būs. Sīrijas kaimiņu valstis ir problemātikas centrā un cilvēku izvietošana. Un es vēlreiz uzsveru, ka migrācijas plūsma pārvaldības pirmais princips ir cilvēku cieņas ievērošana. Paldies! Buh. Muchísimas gracias a, a todos. Gracias por su atención. Lielas paldies pilnīgi visiem. Lielas paldies par uzmanību. Es eh, ļoti ceru, ka mē, mums izdevās pievērst uzmanību šim jautājumam, ka mēs piesaistījām cilvēku interesi. Jūs zināsiet, ka cilvēku tiesības varbūt bieži tā kā tāds novārtā šajā parlamentā. Bet eh, es vēl domāju, ka vajadzētu sasaukt atsevišķu sanāksmi AFET komiteja. Faktiski tulki ir palikuši ilgāk, lai mums palīdzētu, un priekšstādātājs saka paldies par to. Paldies, līdz ar to sanāksmi ir beigsi.